przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Dāmas un kungi, sāksim mūsu šīs dienas sanāksmi saskaņā ar darba kārtību. Būs padomas paziņojumi par Eiropadomas tikšanos 16. septembrī. Vēlējos uh, zālē sirsnīgi sveikt padomus priekšsēdētāju Hermanu Van Rompeju. Priekšsēdētāja kungs, man ir ļoti liels prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Eiropa padomas tikšanās 16. septembrī galvenokārt tika veltīta Eiropas Savienības ārējām attiecībām. Tāpat eh, bija īsas diskusijas par eh, ekonomiskās pārvaldības darba grupas aktivitātēm un eh, neparedzēta darba kārtībā uzpeldēja jautājums par Romu tautības situāciju Eiropā. Tagad pievērsīšos visiem jautājumiem atsevišķi sākumā runājot par ārlietām. Tad, kad pirms astoņiem mēnešiem uzsāku savu darbu, es devos uz Eiropas Savienības dalību valstīm un uh, redzēju, ka cilvēki ir vīlušies par Kopenhāgenes samita iznākumu. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienības uztvere par tā rezultātiem nebija viendabīga. Cilvēki uzskatīja, ka mēs neesam sasnieguši pietiekam daudz mēs sākām apjēgt, kādā veidā uh, jauno uh, ekonomisko tīģeru spēks ir pāraudzis patiesā politiskā varā. G20 pēc Eiropas Savienības pieprasījuma uh, tika izveidota kā fórums, un mēs vēlējāmies būt spēcīgāk un vēlējāmies būt spēcīgāk pārstāvēt arī starptautiskajā valūtas fondā. Jāņem vērā, ka jaunie spēlētāji, kas ienāk tirgū, nevienmēr ir ar mums vienas prātis, un viņu vērtības nevienmēr ir identiskas mūsējām. Uh, Lisabonas līgums pieprasa, lai tiktu definētas Eiropas Savienības strateģiskās intereses un eh, tiktu racionalizēta institūcija darbība. Es biju patiešām gandarīts, ka valstu un valdību vadītāji bija gatavi uh, iesaistīties mūsu kopīgajā darbā arī ekonomiskās pārvaldības jomā. Dalība valsts vēlas uzņemties savu atbildību, vēlas būt redzamāks Eiropa padomē. Par ko mēs diskutējam padomas laikā? Man šķiet, ka nekavējoties ir jārunā par mūsu strateģiskajām partnerattiecībām. Mēs vēlējāmies sasaistīt eh, galvenos mērķus, eh, papildināt tos ar finansējumu un saprast, kādas vajadzības ir katrā valstī. Vēlējāmies pilnībā izmantot Lisabonas līguma piešķirtos instrumentus, arī tādus kā ārējās darbības dienestu. Es vēlējos šobrīd pateikties arī Eiropas parlamentam par sniegto atbalstu visu procesu garumā. Kā varētu garantēt to, ka tas, kas tiek veikts Briselē un arī dalību valstīs, uh, ir. Uh, balstīts uz vienādiem mērķiem un vērtībām, kā ņemt vērā mūsu attiecība dažādās šķautnes, kā pārliecinošāk darboties samitos, runājot gan par enerģētiku, gan par drošību, kā arī par klimatu pārmaiņām. Uh, Mums ir jāapzinās, kādas ir mūsu attiecības ar partneriem, arī uh, sarunājoties bilaterālās vei, procedūrās. Kādi bija galvenie secinājumi un uh, galvenie vēstījumi sadarbojoties ar trešajām valstīm? Mums ir uh, jākaldina gan uh, kompromisi, gan arī jāmēģina vienoties par neatliekamiem jautājumiem. Jāņem vērā, ka šis ir tikai pats procesa sākums. Otrkārt, mums vajadzētu eh, paļauties uz tiem secinājumiem, ko mums piedāvā augstā pārstāve, un eh, viņa mums arī sniedz pilnvaras uzstāties starptautiskajā arēnā. Uh, Trešā atziņa - kopīgi ar mūsu partneriem mums ir jāizmanto uh, apusējības princips tad, kad mēs runājam par kopīgo interešu identifikāciju. Vispār uh, valdīja tāda sajūta, ka pagaidām tas vēl nav pilnībā īstenots. Mums ir jāsaprot, uh, kādi ir īstenojamie mērķi, mērķiem ir jābūt realizējamiem, un, dārgie kolēģi, mums ir nepieciešama arī partneri, viņa atbalsts, bet ir nepieciešama arī strateģiskāka vīzija. Mēs esam arī uh, strādājuši pie vairākām vīzijām un idejām, mēģinājuši identificēt savus uzdevumus, un pateicoties Eiropas Eiropadomes diskusijām. Mēs, eh, pirms divām nedē, mēs eh, pēc divām nedēļām satiksim arī Ķīnas premjerministru, un tad mēs runāsim nevis kā tikai Briseles pārstāvi, mēs runāsim kā 27 valstu pārstāvi, kā 27 valstu sūtņu eh, būs arī Eiropas Savienības ASV samits un Eiropas Savienības Krievijas samits. Tie abi norisināsies vēlāk rudenī, un, protams, tie ir ļoti svarīgi fórumi. Tāpat 28. un 29. oktobrī būs vēl viens samits. G20 tikšanās 2011. gadā notiks Francijas pārziņā, un pateicoties tam mēs varētu domāt par jaunas dinamikas ieviešanu šajā procesā un padomāt par to, kā šīs tikšanās padarīt mērtiecīgākas. Par uh, vidējiem austrumiem stratēģija, kas veltīta miera garantijai reģionā, ir ļoti būtiska arī Eiropas Savienībai. Tika pieņemta deklarācija, kas ir saskaņā ar mūsu pozīciju pieņemtu 2009. gada decembrī. Mēs esam iesaistīti šajā procesā uh, kā kvarteta pārstāvji. Ja mēs runājam par Eiropas uh, kaimiņu attiecību politiku, uh, iekļaujot arī Balkānu reģionu valstis, mums ir jāsaprot, ka mūs vērtē pēc tā, kā mēs varam garantēt mieru paši savā kontinentā. Ja mēs vēlamies būt globāli spēlētāji, mums pirmkārt jābūt reģionāliem spēlētājiem. Tad, kad mēs diskutējam par ārpolitikas nostādnēm Eiropa padomē, tas noteikti ir jāpatur prātā. Mēs varam būt pārliecinoši un spēcīgi tikai tad, ja esam vienoti. Uh, Eh, mēs parādījām savu pozīciju pārstāvot 27 valstis, eh, runājot par papildu sankciju uzlikšanu Irānai. Tāpat tika pieņemta ļoti būtiska ANO rezolūcija par dialogu starp Kosovu un Serbiju. Tā ir ārkārtīgi nozīmīga eh, rezolūcija visiem Rietumu Balkāniem kopumā. Jaņem vērā, ka mēs varam arī vienoties par ļoti būtiskiem jautājumiem. Uh, ārpolitikas jomā mēs runājām par Dienvidkoreju, par Pakistānu un e, varējām pierādīt, ka Eiropas Savienība ir rīcības spējīga un var pieņemt lēmumus nekavējoties, ka tas ir nepieciešams. Jaņem vērā, ka Dienvidkoreja ir nozīmīgs partneris un mums arī ir e, jāizkopē savas attiecības ar astoņām lielajām, lielākajām e, partneru valstīm tieši tirzniecības jomā, tajā skaitā arī ar Āzijas valstīm. Mēs tādā veidā varēsim aizsargāt Eiropas eksportu. Katru gadu tas ietaupīs apmēram 1,6 miljārdus eiro. Tās ir labas ziņas mūsu uzņēmumiem, un tas ļaus nodrošināt jaunas darba vietas un izaugsmē Eiropā. Pievēršoties Pakistānai, mēs vēlamies šo valsti atbalstīt, palīdzēt tai pēc nelaimī, nelaimes gadījumiem, pēc iznīcinošajiem plūdiem. Mēs vēlamies, lai Pakistāna varētu atkopties no šīs nelaimes un varētu sākt uzrādīt pirmos izaugsmas rādītājs. Un Eštons kundze mums palīdzēja pieņemt lēmumu. Uh, kura rezultātā tika izstrādāta arī rezolūcija. Tālāk par darba grupu. Pusdienu laikā mēs apspriedāmies par Eiropas ekonomiku, par to, kādi ir galvenie mērķi. Pirmajā pusgadā Eiropa padomei vajadzēja arī izdarīt zināmas piedienu, lai valstis veiktu konkrētas ekonomiskās reformas, bet jāņem vērā, ka cīņa vēl nav galā. Pusdienu laikā es kolēģiem pavēstīju par to, cik daudz ir sasniegts ekonomiskās pārvaldības darba grupā. Jau vakardien par to parlamentu informēju. Valsts un valdību vadītāji vēlas turpināt darbu pašreizējā tempā. Mēs arī varējām sasniegt konsensusu par būtiskākajiem jautājumiem, piemēram, par makroekonomisko pāraudzības tīklu, kas eh, varēs eh, ļaut izvairīties no spekulācijas burbuļiem un saglabāt noteiktu stabilitāti tirgū. Tāpat tika runāts, ka ir jāspēcina dalību valstu fiskālie ietvari. Eiropas Savienībai ir eh, jāiedod spēcīgāki, labāki instrumenti, lai varētu varētu veikt šo pārvaldību labāk gan Eiropas, gan reģionālā līmenī. Tāpat tika padomāts arī par sankcijām, un, protams, mēs saprotam, ka ir vēl jāveic daudz darba. Es tikos arī ar uh, eh, ar, politisko grupu priekšsēdētājiem un komiteju priekšsēdētājiem vakardien, un es teicu, ka mums ir jātic ekonomikas un monetārās savienības veiksmei un ir jānodrošina, lai tā saglabātu savu stabilitāti. Uh, Protams, ka darbs nevirzās uz priekšu pietiekami ātri, un mums ir arī jāiegulda ārkārtīgi daudz finansējumu īsā laika posmā ir jāizta, spēcīgāk jāizteno arī stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumi. Mums ir jāpanāk progres, nestoties uz to, ka pieņemtie lēmumi ir ļoti piņķerīgi un sarežģīti. 27. septembrī tiksies mūsu darba grāpa, pēc tam tiks pieņemti secinājumi, ar kuriem mēs jūs varēsim iepazīstināt oktobra vidū, un uh, 28. un 29. oktobrī mūsu darbs noslēgsies ar kārtējo Eiropadomi. Tiks piedāvāts jauns iniciatīvas iniciatīvas un priekšlikumi, ar kuriem noteikti tiks iepazīstināts Eiropas parlaments, lai tos varētu uzmanīgi analizēt un eh, turpināt likumdošanas procesu. Tādā veidā eh, arī Eiropas komisija varēs sniegt savu ieguldījumu kopīgajā darbā. Mēs vēlamies panākt, lai Eiropa kļūtu labāka un eh, mēs ceram arī gūt pareizās mācības no mūsu skāršās krīzes. Trešais tematiskais loks - Romu tautības cilvēki. Pusdienas laikā mēs par to apspriedāmies un mēs varējām vienoties par pieciem punktiem. Un īstenībā eh, tās netika uzskatīts, tie netika uzskatīti par eh, formālajiem padomas secinājumiem. Pirmām kārtām dalību valstis uh, var uzsākt pasākumus, lai varētu nodrošināt likumdošanas ievērošanu savā teritorijā. Otrām kārtām komisijai ir tiesības kontrolēt to, kā dalību valstis šos noteikumus īsteno, un, ja ir konstatēta pārkāpuma, komisija var uzsākt izmeklēšanu. Trešām kārtām. Eh, Eiropadomes vakarā eh, tika izteikts secinājums, to izteica Eiropas komisijas priekšsēdētājs, un tas ir jāņem vērā. Eh, Ceturām kārtām eh, nākamajās eh, padomas sanāksmēs mēs runāsim par Romu tautības integrāciju. Visu diskriminācijas formu aizliegums, neraugoties ne uz cilvēku nacionālo, ne etnisko piedarību, ir galvenais Eiropas Savienības pamat akmens. Mums ir jārespektē cilvēku cieņa, cilvēku pašcieņa, tā ir viena no mūsu pamatvērtībām. Priekšsēdētāji kungs, Eiropadomas tikšanās varbūt nevajadzētu uzlūkot kā samitus, kā augstākā līmeņa tikšanās, bet regulāras institūcija tikšanās. Vēlējos uzsvērt, ka tagad, runājot par kopienas metodi, atkārtoti jāņem vērā, ka arī padome ir viena no Eiropas saimnības institūcijām, tā kā tāda uzstāsies arī G20 samitā un Eiropa padome augstākā politiskā līmenī pieņem lēmumus, darlība valstis tiek iedvesmotas aktīvāk iesaistīties kopienas darbā un sniegt savu ieguldījumu, lai varētu gūt panākumus. Mums ir jāsaprot, ka šeit piedalās ne tikai valstis un valdības. Nē, Eiropa padomas sanāksmēs piedalās arī augstā pārstāva un komisijas priekšsēdētājs. Tāpat tur piedalās arī ECB prezidents. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropa padomi vada kāds cilvēks, kas nav dalību valstu pārstāvs, kas nav, piemēram, kāds dalību valsts valdības vadītājs, eh, bet eh, cilvēks vienkārši, kas šajā amatā atrodas ilgāku laiku. Es ļoti daudz laika un enerģijas veltu tam, lai varētu regulāri sazināties ar citu institūciju pārstāvjiem, protams, arī ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju, ar padomas rotējošo priekšsēdētāju, ar jums, ar ECB prezidentu, ar politisko grupu un parlamentāro komiteju priekšsēdētājiem. Un īstenībā tas pat ir lielāks darba apjoms nekā noteikts Lisabonas līgumā. Mēs esam gatavi darboties Eiropas interešu vārdā. Visu institūciju veiktie centieni pēdējo mēnešu laikā ir sākuši nescerētos augļus. Ekonomikas sāk atgūties eh, nepieredzētos tempos. Cilvēki atkal sāk uzgu, atgūt uzticību institūcijām. Mēs vēlamies, lai. Uh, arī finanšu uzraudzība un pieņemtie likumi būtu efektīvāki un labāki. Es vēlējos pateikties tām dalību valstīm, to valdībām, kas ir veikušas drosmīgas reformas tādos sarežģītos politiskajos apstākļos, kas valda tagad. Protams, mēs apzināmies, ka krīze vēl nav garām, arī bezdarba situācija ir samilzusi, bet tomēr mēs esam uh, labākā formā nekā pirms tam. Ir jāvelc, jāveic vēl daudz darba, bet, dargie kolēģi, mēs to izdarīsim. Paldies! Uh, thank you, Mr. President. Paldies par jūsu uzrunu un paldies par jūsu komentāriem par uh, Eiropadoms iznākumu. Un tagad vārds uh, komisijas vārdā uh, vicepriekšsēdētājiem Marjošam Šefčovičam. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Dargie kolēģi! Mums vienmēr ir bijis skaidrs, ka Lisabonas līguma galvenais mērķis ir panākt to, ka mums ir spēcīgāka loma eh, starptautiskajā līmenī, un komisija pilnībā tam piekrīt. Mums ir ne tikai jācenšas nostiprināt mūsu spēkus Eiropā, bet arī ārpus Eiropas. Mums ir jācenšas um, uzturēt savas vērtības un nest savu pienesumu, lai um, cīnītos pret pasaules mēroga problēmām, sākot no klimata pārmaiņām un um, beidzot ar. Um, izkļūšanu no ekonomiskās krīzes. Mums ir gan iespējas, gan arī atbildība, un Lisabons līgums ir devis mums nepieciešamos instrumentus, lai mēs to nodrošinātu. Kā mēs visi zinām, šobrīd norit darbs. Mājās mums ir jāsaprot, kā mēs varam izmantot Lisabonas piedāvātās struktūras vislabākajā veidā. Mums ir jācenšas panākt to, ka Eiropas Savienība kļūst par pārliecinošu uh, uh, spēlētāju. Un Deviņu mēnešu laikā kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs esam paveikuši spēcīgus, um, ievērojams soļus uz priekšu. Baronis Ashtona uh, šobrīd ir panākusi to, ka Eiropā ir spēcīga balss pasaules mērogā, un ar šī parlamenta atbalstu es ticu, ka mums drīz būs izveidots ārējās rīcības dienests, kas sāks darboties. Un uh, attiecīgi mēs varēsim pāriet arī no rotējušās prezidentūras uz uh, pamatīgāku struktūru. Galvenokārt tika atzīts, ka Eiropas Savienībai ir jādara vairāk, lai tā varētu panākt uh, konsekventāku, konsekventākas politikas īstenošanu attiecībā pret partneriem, jo īpaši se iedomā par Ķīnu. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, lai Eiropa doma atgrieztos pie jautājuma par to, kā mēs veidojam kopīgu pieeju un kā tas notiek regulāri. Mēs zinām, ka eh, šī te Ziemassvētku eglītes pieeja neļauj mums vienoties ar partneriem par to, ko mēs tik tiešām vēlamies. Un tāpat arī Eiropas līmeņa eh, signāls tie bieži vien tiek apdraudēts nacionālā līmenī. Mums ir jāpanāk tas, lai tad, kad Barozo kungs un Van Rompēj kungs uh, izsakās dažādos eh, starptautiskos formos, viņa balss tik tiešām tiek uzklausīta kā Eiropas Savienības balss. Komisija uzskata, ka tas ir ļoti svarīgs solis eh, konstatēt, kādas ir mūsu intereses, lai turpinātu attiecības ar mūsu strateģiskiem partneriem, un tagad mums ir jācenšas nodot to pašu konsekvento signālu mūsu partneriem visā pasaulē. Mums ir jācenšas to īstenot jau sākot galvenajos uh, samitos, sākot jau ar eh, šo, šo rudeni attiecībā pret Ķīnu, ASV, eh, Krieviju, visos G20, eh, G8 samitos un visos pārējos samitos. Tirzniecība tika atzīta par vienu no galvenajiem jautājumiem, un tas ir spēcīgs simbols, kas liecina par, proti, ka nu, tika panākt vienošanās par uh, brīvās tirzniecības noliegumu iespējumu noslēgšanu ar, ko, uh, ar Koreju. Tas, tā ir vienošanās, kas nav vienkārši, bet kas paredz un paver iespējas plašām tirsniecības iespējām. Mums ir jācenšas arī palīdzēt Pakistānai eh, ar tirsniecības eh, attiecību palīdzību. Mēs jau sniedzam atbalstu eh, humanās palīdzības jomā, lai palīdzētu atjaunot šo valsti. Bet mums ir jācenšas palīdzēt uzlabot šīs valsts attīstības ilgtermiņa perspektīvas un komisija nāks klajā ar īpašiem priekšlikumiem nākamajā mēnesī. G20 prezidentūru uzņemsies Francija, un tā tika identificēta kā lieliski iespēja panākt to, lai Eiropas Savienības mērķi tiktu uh, uh, izvirzīt priekšplānā, un to mēs izmantosim kā spēcīgu platformu turpmākā gada laikā. Tāpēc es vēlētos teikt dažus vārdus par ekonomisko pārvaldību. Šī te darba grupa, kuru vada Van Rompeikungs un detalizētu priekšlikumu sagatavošanu no komisijas puses, nozīmē, ka kopš māja mēs esam paveikuši diezgan daudz. Komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem nākamajā nedēļā, un šobrīd ir pienācis īstais brīdis, lai detalizēti izskatītu šos likumdošanas priekšlikumus, paredzot izveidot jaunu sistēmu nākamā gada vidū. Es zinu, ka parlaments lieliski apzinās to, ka tas vēlas uzsākt šo dokumentu izskatīšanu pēc iespējas ātrāk. Pakotnes mērķis ir panākt to, lai dalībvalsts vispirms ievēro stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumus. Otrakārt ir jācenšas vērsties pret līdzsvaru trūkumu un treškārt ir jāpadara ekonomiskā uzraudzība labāka ar finanšu eh, dažādiem iniciatīvas um, un veicinošiem pasā, pasākumiem. Un, eh, Tas viss novedīs pie mūsu ekonomiskās pārvaldības um, uzlabošanas Eiropas Savienības līmenī. Un uh, tad, kad šī darba grupa nākamajā mēnesī iesniegs savu uh, secinājumus, tad mēs par to uzzināsim vēl vairāk. Un tagad jaut, Roma jautājums. Es vēlētos teikt tikai vienu komisiju. Šeit ir atbildīgi kā līgumu uzraudzītāji. Un mēs lieliski apzināmies, kāda ir mūsu atbildība. Mēs neesam uh, gatavi iet uz kompromisiem, ja netiek ievērotas Eiropas kopiena tiesības un likumi. Un mēs cenšamies uh, panākt to, lai Eiropas Savienības likumi tiktu ievērot, kas attiec arī uz diskrimināciju un brīvu pārvietošanos. Mēs šobrīd analizējam un pavisam drīz šīs analīzes rezultātus izskatīs uh, komisāra kolēģija Bet mums nevajadzētu aizmirst, kas ir ļoti svarīgi un kas arī ir daļa no šīm eh, diskusijām, proti Romu labāka integrācija. Tāpēc paralēli mēs raugāmies arī uz to, ka aprīļa eh, priekšlikumos mēs varētu izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai veicinātu Romu integrāciju. Mēs esam izveidojuši darba grupu, lai apsvērt iespējas spērt uh, taustāms soļus un sasniegt taustāms rezultātus. Darba grupa sāk darbu šorīt, un mēs zinām, ka pirmie rezultāti būs pieejami šā gada beigās, un es zinu arī, ka Eiropas parlaments noteikti vēlas regulāri tikt informēts par šo darbu, un to mēs arī varam solīt. Noslēgumā priekšsēdētāji varu teikt, ka šī Eiropa padome palīdzēja mums izvērtēt to, kā mēs labāk varētu rīkoties gan iekšējā plāksnē, gan ārējā plāksnē visos jautājumos eh, šķiet, ka Eiropas eh, instrumenti darbojas eh, labi, un mēs esam gatavi darbo, sadarboties ar uh, parlamentu, lai padarītu efektīvāku mūsu politiku. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisijas vicepriekšsēdētājam! Un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā vispirms um, EPP grupas priekšsēdētājs Dolkungs. Godātais priekšsētāja Buzekungs, godātais priekšsēdētājs Van Rompēkungs, godātais komisāra eh, Žikovičkungs, Eiropas uh, Savienība runāja par savām attiecībām ar saviem pasaules partneriem un ekonomisko pārvaldību. Sabiedrība īpaši bija atvērta un uzmanīgi klausījās debats par Romiem. Un atkārto savas grupas nostāju par šo jautājumu. Pirmkārt, katrai dalību valstī ir jārespektē Eiropas tiesība akti. Eiropas komisija ir līgumu īstenošanas uzraugs un Eiropas komisijai pie tā e, šis uzdevums ir jādara pēc iespējas objektīvāk. Visas dalība valstis ir vienotas un vienādas likuma priekšā. Tas ir Eiropas Savienības spēks. Tādēļ respektējam komisijas lēmumu pieprasīt no Francijas skaidrojums par pieņemtajiem pasākumiem un esam ne brīdī nešaubāmies, ka Francija atbildēs uz šo lūgumu. Otrakārt, Eiropas Tautas partija arī nožēlo dažādus uh, retorikas pārpratumus par šo jautājumu. Šis jautājums ir ļoti svarīgs par atbildību, par vērtību un solidaritāti, kas ir Eiropas Savienības vērtības. Skatot šo jautājumu, ir jābūt lēnprātīgiem un ļoti piesardzīgiem. Risināt šo jautājumu gan dalībvalstu starpā, gan arī institūciju līmenī. Mana grupā vēlreiz aicina definēt un īstenot kopienas Eiropas Savienības risinājums, lai integrētu visas Eiropas minoritātes, jo esošā krīze, mēs to ļoti labi zinām, norāda uz to, cik uh, sliktas ir attiecības starp uh, minoritātēm un uzņēmē valsts sabiedrību. Dāmas un kungi, ja katrs no uh, mūsu pilsoņiem var izmantot šīs tiesības, tad arī katram ir jāīsteno savi pienākumi. Jā, cilvēku brīvpārvietošanās ir tiesība. Eiropas parlaments ir vairāk kārt uh, aicinājis to īstenot pilnībā, bet tāpat laikā ir arī jāīst, jāievēro likumi un ir jāintegrēs uzņēmē valstī, jāsūta bērnu skolu un arī ir jārespektē citu īpašumi Šie ir pienākumi, kas ir jāizsano pilnīgi visiem. Vēlreiz uzsver pilnīgi visiem. Lūk, tāda ir EPP nostāja, tā balstās uz principiem un vērtībām. Un mēs šeit nenodarbojamies tikai ar partizānu kritiku, ko eh, dažkārt eh, daži arī īsteno pēdējo dienu laikā. Man ir divas minūtes, lai varētu runāt par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, kurus tiks skatīt Eiropā domē. Mūsu vieta pasaulē un ekonomiskā pārvaldība par pirmo punktu. Kā mēs varam pieņemt vēl ilgāk to, ka Eiropa ir viena no lielākajām un arī varbūt iespējams respektētajām parām pasaulē, jo īpaši attiecībā uz, uz cilvēku tiesību ievērošanu, bet tāpat laikā mēs uh, uh, neesam, piemēram, klātesoši sarunās ar Palestīnu, kur Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem uh, donoriem. Samitā ir pieņemti labi secinājumi un risinājumi, bet es jo īpaši šeit runāju par politisko vērtību, kā mēs varētu runāt vienā balsī, nevis kā 27 pretrunīgas balsis. Tādējādi rēķināmies ar jums, prezidenta kungs, Mums ir nepieciešama metode, lai Eiropas Savienība būtu spēcīga un atzīta pasaulē. Es domāju arī par mūsu cilvēku resursiem, kuri būtu jāracionalizē. Ārēj, ārlietu dienas ir pirmais solis pareizā virzienā, un vispēcot es domāju arī par finanšu resursiem, jo īpaši aizsardzības un drošības jomā šie resursi ir labāk jāizmanto. Ir nepieciešami tos apkopot. Aicinu dalību valstis tuvāko mēnešu laikā uh, sasniegt vismaz dažus no secinājumā minētajiem mērķiem. Un visbeidzot par uh, ekonomisko pārvaldību arī uh, mana grupa atbalsta Van Rompēju darba grupas uh, principus un arī, uh, izglīt, uh, arī izaugsmas stabilitātes pakta īstenošanu. Mums ir jāizpēj dzīvot šajās ilūzijās, kādās dzīvojuši esam uh, līdz šim ekonomiskai un sociālajai pārvaldībai jābūt savstarpēji saistītē. Paldies! Thank you. Paldies! Dalkungam! Tagad došu vārdu sociāla demokrāta grupas priekšsēdētājai Martinam Šulcam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Van Rompēn kungs, es ļoti uzmanīgi klausījos jūs runā. Nu, viss tā ļoti vienkārši. Padomē nav pilnīgi nekāda problēma. Es zinu, nu jā, jūs piedalījāties šajā sanāksmē, manis tur nebija, jūs pats uz savas ādas izjutāt, kādas bija diskusijas, bet uh, manis tur nebija. Bet nestoties uz to visu, es uh, šo padomu aplūkoju savādākām acīm. Es nevaru piekrist visam tam, ko jūs teicāt. Ko mēs piedzīvojām? Īstenībā eh, šeit bija tāda kā Eiropas valdība, vadītāja nostāšanās pret Eiropas realitāti. Ja mēs runājam par četrām uh, brīvībām, tātad eh, kapitāla, preču, personu un pakalpojumu brīvu pārvietošanās Eiropas Savienībā. Eh, tas jau tika ieviests ar māstrikts kritērijiem, un es domāju, ka cilvēku brīva pārvietošanās ir tāda pati vērtība kā kapitāla pārvietošanās. Un dažreiz es eh, domāju, ka varbūt mums vajadzētu pret pilsoņu brīvu pārvietošanos izturēties tikpat nopietni kā pret kapitāla brīvu pārvietošanos. Bet ko mēs tagad pieredzam? Jūs eh, šādu mājienu varbūt paudāt savā runā, bet jūs to skaidri neizteicāt. Tā tad pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā institūcijas aktīvi cīnās par savām varas pozīcijām. Ko mēs piedzīvojam? Ko mēs redzam padomē? Jūs pārstāvat jaunu padomi, jaunu institūciju, jo tas tika ieviests ar Lisabonas līgumu kā institūcija, proti šī valstu un valdību vadītāja tikšanās. Šī institūcija mēģina izkarot savas varas pozīcijas. Nu jā, tas ir normāli un tas notiek pilnīgi jebkurā institūcijā. Bet ņemot vērā Eiropadoms norises un tā, to, kādi jautājumi tur tiek apspriesti, tās ir lielas briesmas. Jo Eiropas Savienībai piešķirtās jaunās kompetences, kas ir noteiktas kopienas institūcijām, uh, ir noteikti Lisabonas līgumā, bet padome vēlas šo deķīti visu laiku vilkt uz savu pusi. Un es jau savā pēdējā runā to apzīmēju kā e, teritoriālo pārvaldību. Tā ir aplama pieeja. Mēs nevaram no vienas puses uh, runāt par to, ko jūs pieminējāt starptautiskajā arēnā, starptautiskajā diplomātijā, starptautiskajā tīrdzniecībā ir nepieciešams uzstāties kā vienotai Eiropas Savienībai. Ir jābūt vienotai rīcībai, vienotai runāšanai, vienotām pārliecināšanas spējām, bet uh, citi kolēģi saka, bet ja tas viss ļoti labi iekļaujas manās nacionālās interesēs, ja nē, tad mēs to negribam. Un šeit rodas eh, tāda dilēma. Tieši tas norisinās Eiropas Savienībā tieši šobrīd. Mēs to pieredzam visi savām acīm. Un tas uh, neatiecas tikai uz vienu uh, valdību. ETP ir pārstāvēta lielākajā daļā valdību. Sociāldemokrāti arī ir pārstāvēti Eiropas valdībās, bet uh, valdības īstenībā katra cīnās par savām interesēm. Un institucionālajai struktūrai rodas zināms risks, tā ir apdraudēta. Un Tieši tādēļ es vēlies vērsties pie visām politiskajām grupām. Mums ir jāsaka, ka mēs vēlamies izmantot kopienas metodi, ko minēja Dola kungs, un tas nav nekas cits kā kopienas interešu īstenošana, lai varētu risināt problēmas. Mēs vēlamies, lai problēmas tiktu risinātas kopienas līmenī, visiem kopīgiem spēkiem vai kāds varētu stādīties priekšā, ka kādu valūtas problēmu mēs varētu atrisināt nacionālajā līmenī, valstu līmenī? Vai mēs varam atrisināt uh, klimata pārmaiņas viestos izaicinājumus tikai valstu līmenī? Nē, Vai starptautiskās tirzniecības problēmas var atrisināt viena pati dalība valsts? Nē. Protams, mēs ar Ķīnu varam diskutēt tikai kā Eiropas Savienība, kas pārstāv 500 miljonu cilvēku, un 27 tautsaimniecību apvienotais spēks ir daudz pārliecinošāks. Protams, Latvija viena pati, Kipra, Malta, Vācija viena pati, atsevišķi Francija, šīs valsts katra par sevi nav tik spēcīgas, kā tās ir kopā. Tas ir jāņem vērā, Rompēja kungs. Mums ir nepieciešama šī kopienas metode, un, manuprāt, tas ir tieši parlamenta uzdevums cīnīties par kopienas metodas izmantošanu. Komisija pirmo reizi Tad, kad Barozo kungs izteica par Romu tautības jautājumu, pierādīja, ka ir gatavi cīnīties. Mums tas ir jāatrisina, un mums nav citas izvēles. Un Eiropas parlamentam tas ir jāatrisina tā, kā mēs par to runājam. Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Un tas attiecas arī uz uh, etnisko mazākumu tautību jautājumiem. Varbūt, ka citreiz mēs to piedzīviesim arī runājot par finanšu plānu. Uh, tā tad ir daudz smagu uzdevumu. Mums vajadzētu runāt arī par šo renacionalizācijas stratēģiju uh, stratēģiju, bet eh, tā sastapsies ar spēcīgu parlamentu pretspāru. Paldies! Lielas paldies! Priekšsēdētāji, priekšsēdētājs Šulcs, jums vēlas uzdot jautājumu, vai jūs piekrītat? Jums tiks uzdots jautājums. Morvai kundze. Šūts kungs, mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Kā pilsoņu idejas mūsu dalībvalstīs var tikt pilnībā um, neņemtas vērā. Kā gan tas, jūsuprāt, ir saskaņā ar demokrātijas uh, pamata idejām, ka lēmumi kas tiek pieņemti Eiropas Savienības līmenī un kurus pieņem nevēlēti pārstāvji, varbūt svarīgāk nekā īstenā pilsoņu grība? Es domāju, tas ir ļoti vienkāršs jautājums. Paldies! Šulc kungs. Fajata kolēģi. Cienītā kolēģe. Jā. Tiesiskai valstī ir savi pienākumi, un tai ir jāparūpējas, lai tiesības tiktu īstenots un ņemtas vērā. Uh, Tieši tādēļ es varu uh, ar visām četrām piekrist tiem cilvēkiem, kas saka, ka atsevišķos gadījumos, uh, ja mēs runājam par pilsoņiem un ja šiem pilsoņiem rodas problēmas, tad dalību valstī ir pienākums parūpēties par šo problēmu atrisinājumu. Un ja ir, uh, teiksim, kaut kāda krimināla nozieguma, tad. Uh, Protams, tie ir arī attiecīgi jāizmeklē. Mums ir jāņem vērā arī Eiropas kopienas tiesības. Tiesiskas valstis, kas ir Eiropas Savienības dalība valstis, uh, E, ir uzņēmušās ievērot savus pienākumus un noteikumus, un e, tie ir attiecīgi arī jāizteno. Un Eiropā mēs to pieprasām, vairāk neko citu. Nē, paldies. Mr. President. Paldies. Tagad liberāļu demokrātu vārdā vārds e, priekšsēdētājiem Ferhofštēt kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms liels paldies Van Rompē kungam par ziņojumu par šo ļoti svarīgo padomas sanāksmi. Un Es vēlētos sākt ar pēdējo daļu jūsu uzrunā, ar Romu jautājumu. Es vēlētos teikt pavisam skaidri arī kolēģim no EPP, ka Romu jautājumā komisija ir rīkojusies pareizajā veidā, un mums nebūtu jākritizē tas. Mums būtu jāatbalsta viņa eh, šajā cīņā. Un es vēlētos aicināt komisiju pieturēties pie uh, sava viedokļa, jo šis ir ļoti uh, pamatīgs jautājums. Es domāju, ka vērtības ir tikpat svarīgas kā tirgus noteikumi Eiropas Savienībā. Un ir, ir svarīgi ir svarīgi panākt to, ka tas tā arī tiek uzskatīts, proti, ka komisija attiecas pret visām dalībvalstīm vienādi, mazām un lielām dalībvalstīm, un nav atšķirību vērtību ziņā starp mazām un lielām dalībvalstīm. Tām visām ir jāīsteno vieno tie paši noteikumi. Tātad, jā, Eiropa padome, zināmā mērā, it kā nolaupīja šis un pārņēma šis jautājums, kas norit šobrīd politikā. Un tas varbūt ir žēl, ka tas tā ir, jo mums ir ļoti svarīgi jautājumi, piemēram, ekonomikas pārvaldības jomā. Mēs nevaram kavēties, mēs nevaram vilcināties pirms saskaramies ar jaunu ekonomisko krīzi, un mums nav jaunu instrumentu ekonomiskajai pārvaldībai, tādu, kas sāktu jau darboties, jo mēs zinām, ka monetārais pilārs nevar darboties bez ekonomiskā pilāra. Un ja mēs paraugamies Mm, šīs te atšķirības šobrīd starp uh, uh, procentu likmēm Vācijā un procentu likmēm citur, tad šīs atšķirības ir milzīgas, un es domāju, ka mums ir nepieciešama ekonomiskā pārvaldība, un es domāju, ka komisija nāks klajā ar šo priekšlikumu, kur tā solīja 29. septembrī. Es domāju, ka vissvarīgākais ir, lai šī pakotne izpildītu vispirms trīs priekšnoteikums. Pirmais priekšnoteikums, kā jau jūs eh, priekšsētā kungs teicāt, ka runa nav tikai par fiskālās uzraudzības īstenošanu, bet par makroekonomiskās uzraudzības pastiprināšanu, jo tas ir galvenais, ko mēs esam mācījušies no šīs krīzes. Runa nav tikai par stabilitātes un izaugsmas paktu, bet par ekonomikas stāvokli attiecīgajās dalībvalstīs. Otrakārt, lai šajā pakotnē būtu paredzētas efektīvas sankcijas. Un es personīgi uzskatu, ka labākais veikts, kā to panākt, ir ieviest progresīvas sankcijas. Uh, Otrkārt, ieviest eh, finansiālus sodus un politiskus sodus, lai nebūtu tā, ka var izvēlēties vai nu vienu vai otru, bet, bet lai tas būtu kombinēts sots. Un tas nozīmē, ka balsošanas tiesības tiek atņemtas tiem, kas pārkāpj noteikums. Tā tas ir parastajā dzīvē, un tā tam būtu jābūt arī politiskajā dzīvē. Un visbeidzot, trešais priekšnoteikums, manuprāt, priekšsēdētāji, ir, ka um, svira ir Eiropas centrālās bankas un komisijas rokās, jo uzraudzība, ja to īsteno uh, dalībvalsts tā nedarbojas. Tas nedarbojās ar Lisabonas līgumu, tas nedarbojās ar stabilitātes un izaugsmas paktu, un mēs redzējām arī, ka Vācijā netika, piemēram, īstenots šis stabilitātes fakts un Francijā 2005. gadā, un mēs redzējām, kas notika, un tas noteikti atkārtosies arī nākotnē. Tātad šī te svira šobrīd ir komisijas rokās, un tai būtu jābūt arī centrālās bankas rokās, un es ceru uz šo 29. septembra priekšlikumu, es ceru, ka tas tik tiešām ir neticams priekšlikums, kas pēc tam tiks iesniegts arī padomē un parlamentā. Paldies! Paldies! Tagad vārds zaļo priekšsēdētāji. Rebeka Harmsai, paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, Van Rompēja kungs. Es tagad eh, uzklausīju jūs paziņojumus par pēdējo galotņu tikšanos. Īstenībā to vairs nevarētu saukt par galotņu tikšanos, jo tā ir padoms tikšanās, tā notiek trešo reizi. Jūs trešo reizi iepazīstināt ar notikumiem un īstenībā arī preses relīze man liek domāt, ka mēs ar jums dzīvojam atšķirīgās galaktikās Ko es sagaidu no valstu un valdību vadītāju tikšanās, tad, kad viņi satiekas ar ārlietu ministriem Briselē? ļoti grūtos krīzes laikos. Īstenībā eh, es no šīs tikšanās sagaidīju kaut ko pilnīgi citu, un kad jūs te lepni sitat uh, sev uz pleca un sakāt, ka esat guvuši panākumus, es tām nevaru piekrist. Īstenībā jūs pat neko nesat paveicis. It sevišķi savu lomu jūs nesat spēlējis pārliecinoši. Jūs esat padoms priekšsēdētājs Van Rompēj kungs. Ir izveidota šī darba grupa, lai beidzot varētu valstis izvest no finanšu un ekonomiskās krīzes un varētu īstenot spēcīgāku ekonomisko pārvaldību. Jums vajadzētu padomāt, kādu uzdevumu ir jāveic tieši jums. Es biju gandarīta dzirdēt to, ka komisija šo varas un ietekmes spēlīti, ko spēlē dalību valstis, nav gatava spēlēt tālāk un izstrādās priekšlikums mēneša beigās, kā kopīgi veikt šo ekonomikas pārvaldību un galvenie impulsi šeit nāks no Briseles man radās iespējas, ka jūs esat eh, pilnīgi vai apsēsts ar sankciju mehānismiem un īstenībā bez līguma grozījumiem tāda sankcija mehānismi nemaz nebūtu ieviešami. Un ja jūs gūtu panākumus, tad eh, varētu rasties tāda situācija, ka dalība valsts būtu vienotas nevienotībā un eh, netiktu panākti nekādi eh, uzlabojumu runājot par kopienas metodas izmantošanu. Jums tas ir jāņem vērā, un mums ir jāsaprot, kā pilsoņi mūs aplūko, jo jūs tagad nespodrināt Eiropas Savienības imidžu. Jums ir īpaša atbildība, lai varētu pārliecinošāk ieviest un atspoguļot Eiropas politiskās vadlīnijas. Jūs tagad spēlējat tādu sarežģītu lomu spēli, un, protams, jūs arī uh, esat uh, daudz izaicinājumu priekšā, ņemot vērā to, ka ir stājies spēkā Lisbonas līgums. Bet jūs īstenībā neesat attaisnojis uz sev liktās cerības uh, Eiropas politiku padarīt vēl eiropeiskāku. Tālāk uh, par Roma mazāku tautību, mazākumu tautību. Es nevaru teikt, uh, ka tas bija tikai vienpusējs apvainojums no Redingas kundzes puses. Uh, Es sagaidu arī paskaidrojumus no Francijas, kādēļ viņi joprojām uzdrīkst melot komisijas. Un es nevaru piekrist tam, ka daudz pārmet Redings kundzei, ka šie apvainojumi nebija pamatoti. Nē, apvainojumi bija pamatoti. Es domāju, eh, labākie eh, galvenie šī samita panākumi ir tādi, ka Barozo kungs aizstāvē Redingas kundzi, un pārkāpuma procedūra ir jāuzsāk, ja tas ir nepieciešams. Redingas kundzes paustā doma eh, man ir ļoti tuva. Un tas, ka mēs piedzīvojam lielu nedrošību, eh, grūtus laikus, finanšu krīzi, ekonomisko krīzi, cilvēki nav droši nā, par savu nākotni, pieaug nabadzīgu cilvēku skaits. Un tieši šajā brīdī valstu vadītāji tādi kā Sarkozī vai Silvio Berlusconi, nu, tie ir galvenie eh, valstu aktieri Eiropas Savienībā. Es varētu te citus vēl nosaukt savas iekšpolitiskās problēmas un savu nespēju būt spēcīgiem spēcīgiem politiķiem krīzes laikā, viņi savu vājumu paslēpj aiz tādas uzbrukuma politikas, un uh, viņi šeit izspēlē savu ksenofobijas uh, repertuāru, ir nobijušies no uh, citu tautību pārstāvjiem, Un atcerēsimies pagājušo gadsimtu Eiropā. Kas notika? Mēs nedrīkstam to piedzīvot atkal. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Timotīs Kirkhope konservatīvo un eh, reformistu grupas vārdā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungi! Man ir tikai dažas lakoniskas piezīmes, un pēc tam es uh, runāšu plašāk. Tātad pirmām kārtām es vēlējos uzteikt padomi par uh, ekonomiskās pārvaldības uzlabošanu Eiropā un tālāk par Roma tautības cilvēkiem. Es vēlējos pateikt, ka mēs esam veikuši ārkārtīgi daudz, lai komisija uh, līguma sargātāji nāktu klajā ar spēcīgu un nepārprotamu paziņojumu šajā kontekstā. Tālāk par šo piedāvāto nodevu Francijā, tas varbūt nav pats prātīgākais risinājums, un Eiropas vienotības vārdā tas daudz nepanāks. Tālāk, es vēlējos dažus vārdus veltīt Pakistānai, jāņem vērā, ka Tas ir tirdzniecības partneris trim Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī strateģisks uh, sabiedrotais. Mēs esam uh, izstrādājuši rezolūciju, lai tiktu sniegt ārkārtas palīdzība Pakistānai, un esmu patiešām gandarīts, ka padomu piekrita uh, šādai pasākumu paketēm, piekrita, ka tā ir nepieciešama. Attīstības palīdzība, kas tiek sniegta Pakistānai, ir izšķirīgi svarīga, un apvienotās karalists eh, koalīcijas valdība ir uh, gatava izmantot 0,7% no IKN līdz 2013. gadsimtam. Un jā, Šulca kungs, uh, mūsu valdība sastāv no liberāļiem un konservatīviem. Nu vienkārši, lai jūs to zinātu. Palīdzība ir īstenībā tikai viena medaļas puse, jo attīstības valstu nākotne ir arī atkarīga no tā, cik aktīvi tās varēs iesaistīties tirzniecībā ar citām valstīm un cik ļoti ātri tās varēs garantēt ekonomikas izaugsmi. Pakistāna ražo ļoti daudz preču un importa veicināšana būtu ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Protams, mums ir jāsaprot, ka. Uh, ir arī zinām ierobežojumi, ņemot vērā politisko situāciju Pakistānā. Eh, radot jaunas tirzniecības nolīgumus eh, ar Pakistānu, mēs varētu sniegt nozīmīgi atbalstu šai valstī. Dēvids Karamerons, mūsu premjers, arī inicijēja šādu nolīgumu slēgšanu. Es saprotu, ka mums, protams, ir jāņem vērā arī tas, ka rūpniecība piedzīvo grūtus laikus. Tas, kas ir atspoguļots šajā deklarācijā, noteikti ir milzīgs solis uz priekšu. Mums, protams, ir jāpalīdz Pakistānas pilsoņiem. Mēs nedrīkstam nodot viņu uzticību. Es un mana politiskā grupa tādēļ ļoti uzmanīgi sekosim, lai šajā deklarācijā eh, paustās ambīcijas eh, nekrist par upuri egoistiskam protekcionismam. Paldies, turpin priekšsēdētājs! Patriks Leiariks, eh, eh, apvienoto kreiso grupas vārdā lūdzu. Godētais priekšsēdētāji kolēģi, Eiropa par Eiropas padomu samitu mēdījos tika atspoguļots tikai un vienīgi šis konflikts ar Franciju un Eiropas komisiju par medībām, kāds tiek organizēts Francijā pret Romiem. Universālo vērtību vārdā, cilvēktiesību vārdā Francijas valdība ir arī citi Visiem ir jāizbeidz šī uh, stigmatizācija un uh, apkaunojošā izsūtīšana. Tādējādi Eiropas apvienotā kreiso eh, politiskā grupa direktīvu pār atgriešanos, lai šī direktīva tiktu atcelta. Kādus pasākumus jūs, priekšsēdētāji, kungs, esat iecerējuši pieņemt, lai visbeidzot Romu iedzīvotājs varētu glābt no nabadzības? Šī politika pēc, pret uh, imigrantiem šķēļ Eiropas vērtības un Eiropas tēlu pasaulē. Antieiropeiskā populisms veicina ksenofobiju un nacionālismu. To, ko uh, Breks sauc par nepieņemo uh, vai ļauno uh, lopu dzīvnieku. Tajā brīdī, kad uh, ultraliberālisms uh, pasauli dzēn krīzē, jūs teicāt, ka tas ļauj noslēgt uh, ambiciozus brīvās tirzniecības nolīgumus, lai izveidot arī transatlantisko tirgu, lai mūsu vērtības būtu tādas pašas kā ASV vērtības un aizvien aktīvāk darboties uh, NATO gudētais prezidenta kungs brīvā um, tirdzniecība, militārisms un pakļaušanās ASV tās sašķels Eiropu. Par ārlietām runājot, jūs runājat par uh, strateģiskās orientācijas projektiem, bet par ko tieši šeit jūs runājat? Mēs uzskatām, ka ārlietu politikai drīzāk būtu jākoncentrējas uz cīņu pret nabadzību, badu, uh, Uh, anulēt parādus, mazināt uh, apbruņošanos, cīnīties pret klimata izmaiņām. Jūsu tekstā tiek noteikts, ka esam pirmā komerciālā teritorija, kādēļ netiek aplikti ar nodokļiem finanšu pārvadājumi. Šis teksts ir ļoti viduvējs. Ko jūs darīsiet vēl, lai uzsāk dialogs starp Izrēlu un Palestīnu? Es redzu, ka jūs nerunājat par uh, ja par kolo, Izraels kolonizāciju un ļoti pat la, labvēlīgi uz to skatāties. Un tad jūs arī runājat par šo Eiropas semestri ar finanšu pāraudzību un sankcijas pret dalību valstīm. Kādēļ jūs slēpjat to, ka dalību valstu parādi ir palielinājušies nevis tādēļ, ka uh, ir uh, palielinājušies sociālās izmaksas, bet gan tādēļ, ka ir notikusi absolūta patvaļa. Es gribētu zināt, uz kādu juridisko pamatu jūs pamatosieties, lai varētu izvērst sankcijas, kas pasliktinās vēl vairāk valstu un tautu situāciju. Esam šajā Eiropas nabadzības gadā kā, ko jūs darīsiet, lai to mazinātu. Un tagad Niki Cavels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par Romu jautājumu. Es nedomāju, kā problēma ir Romu eh, izsūtīšana no Francijas teritorijas. Nē, problēma ir eh, šie necilvēcīgie apstākļi, kādos dzīvo Romu iedzīvotāji lielākajā daļā Eiropas valstu. Tā vietā, lai mēs uh, E, šeit nosodot šo izsūtīšanu, mums ir jāapvienojas un jānāk lai ar konkrētiem priekšlikumiem. Ņemot vērā, ka Romi ir e, etniskā minoritāte visās dalību valstīs, mums ir jānāk lajā ar konkrētu priekšlikumu programmām visā Eiropas Savienības līmenī cīņu pret sociālo izstumšanu. Izsūtīšana ir tikai viena problēmas uh, uh, daļa, bet galvenā problēma ir, kādos apstākļos dzīvo šie Romi. Par padomu secinājumiem, prezidenta kungs, jūs uh, mūs informējāt par Eiropas nostāju iekšējās politikas jomā, kur ir nepieciešama tātad šī sastarpējā interese, šaubu nav. Domājot par rezervēm un e, Ķīnas e, investīcijām, protams, šeit ir ļoti lielas intereses. Vai jūs esat iecerējis arī mazināt šķērsus kādus, e, kāda ir Eiropai attiecībā uz tās attiecībām ar Ķīnu? Es šeit runāju par cilvēktiesībām, attiecības arī ar Irānu. Uh, Franks van Hekas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Mēs iepazīstā, iepazināmies ar padomes darba kārtību, bet to pilnībā aizēnoja politiski, politiskais korektums, tas, ko pauda Viviana Redinga vēršoties pret Francijas iekšpolitikumu iekšpolitika. Mums beidzot ir jāsāk kaut kas darīt. Dalībvalstīm arī ir savas tiesības, un tām ir arī savi pienākumi eh, cīnīties pret eh, bērnu darbu, pret bērnu atstāšanu novērtā un pret nelegālu imigrāciju. Un dalībvalstīm ir pienākums aizsargāt savus pilsoņus. Un uh, Romu čigānu aizsargāšana vispār neko nenesīs. Uh, Ko komisija teiktu, ja, piemēram, pie Berlamonta ēkas Briselē Čigāna uzcēla savas teltis? Un tā sauktais priekšsēdētājs Van Rompēja kungs atkal izdarīja kaut ko tādu, kas mums neko nepierādīja. Viņš te runā ļoti skaisto, ar ļoti skaistu epitetus izmantojot, bet bija pilnībā uh, vājš debatēs. Uh, Ko mēs varam konstatēt, pateicoties Francijas un Itālijas centieniem nākamā samita laikā? Varbūt politiskie Eiropas eh, komisijas ierēģi atkal būs vāji un neko neizdarīs. Bet eh, pateicoties Francijai un Itālijai, mēs varbūt varētu kaut kādu drošību garantēt valstīs. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Eh, Van Rompēja kungs, jūs šķiet vēlētos reaģēt uz šiem izteikumiem, lūdzu. Monsieur Président, chef. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pavisam īsi komentāri. Vienmēr ir iespēja pateikt lietas dažādos veidos. Mēs varam ļauties iespējiem, mēs varam ļauties faktiem un paveiktajam. Un es pēc dabas drīzāk turos pie faktiem, ja pie realitātes. Ko tad mēs esam paveikuši šo astoņu pirmo mēnešu laikā kopā ar jauno komisiju un jaunajām institūcijām, kopš stājies spēkā Lisabonas līgums? Mums ir izdevies vienoties par finanšu uzraudzību ļoti svarīga. Finanšu uzraudzība tā ir bijusi ļoti svarīga reforma ar, protams, ar uh, Eiropas parlamentu līdzdalību. Mēs esam vienojušies pēc ilgstošām sarunām par ārējo rīcību, tātad par ārējās rīcības dienestu, kas ir kā jauna ārlietu ministrija, jauns diplomātiskais dienests Eiropas Savienībai. Tie ir divi darbi, kas ir paveikti un kas ir ļoti svarīgi un kas ir paveikti sarežģītas institucionālās uzbūves ietvaros, bet tādu mēs to esam vēlējušies. Mēs esam vienojušies par svarīgu pakotni, lai palīdzētu Grieķijai izdzīvot. Mēs vienojāmies par 110 miljārdiem eiro ļoti svarīgu reformu programmu, kuru mēs šobrīd īstenojam par spīti milzīgajām grūtībām, ar kurām saskars Grieķijas valdība. Mēs vienojāmies par 750 miljārdu atbalstu pakotni, tātad finanšu atbalstu, ja tāds būs nepieciešams, un, protams, ar noteiktiem priekšnoteikumiem. Tas palīdzēja nomierināties eh, svārstībām tirgu, un tas radīja jaunas perspektīvas. Pēc Eiropas Savienības impulsa milzīgas reformas tiek īstenotas, un es zinu, ka tās tiek apstrīdātas valstī un arī ārpus tās. Nopietnas reformas ir uzsāktas Eiropas uh, Savienības dalībvalstīs, un bez Eiropas institūciju spiediena tas tik ātri nebūtu noticis. Ārpolitikas jomā es atgādināšu, ka mēs ar 27 dalībvalstīm pēc, pēc šīm te drošības sankcijām, kas tika jau pieņemts attiecībā par Sīrānu, vienojāmies par papildus sankcijām. Mēs vienojāmies arī par rezolūciju. Jūs zinat, ka piecas dalībās neatzīst Kosovu, un mēs nācām klajā rezolūciju par uh, šo valsti, un tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti šajā reģionā, kuram arī ir Eiropas perspektīvas. Mēs vienojāmies par tirzniecības nolīgumu ar Koreju. Beidzot, mēs vienojāmies par atbalsta pakotne ne tikai par finanšu atbalstu, bet arī tirsniecības atbalstu Pakistānai. Mēs vienojāmies par kopīgu pieju attiecībā uz tuvajiem austrumiem un 2009. gadā mēs izstrādājām kopīgu 27 valstu pozīciju par reģionu, kas ir visstrīdīgākais visā pasaulē, proti par tuvajiem austrumiem, un mēs to papildinājām ar jaunu deklarāciju, kur kvartets vēlreiz uzsvēra pirms pāris dienām. Tas viss ir ticis paveikts. Tie ir fakti, tie ir paveiktie darbi, un es vēlētos pieturēties pie faktiem, kas attiecas uz darba grupu. Mēs strādājam pārāk lēni, jūs sakat, nē, mēs nestrādājam pārāk gausi. Mēs sākām maijā, tagad ir septembrs un, un mums ir izdevies spērt milzīgus soļ, soļus uz priekšu. Un mēs pabeigsim darbu nevis decembrī, kā paredzēts, bet oktobra beigās. Un Es varu pavisam droši teikt, ka varēšu jūs informēt par kvalitatīviem rezultātiem, kas tiks panākt šīs darba grupas ietvaros. Nav nekāda problēma ar komisiju. Mēs strādājam roku rokā, lai sasniegtu labus rezultātus. Nav, ne, nav nekādas sāncensības gara starp institūcijām. Kas attiecas uz Romu jautājumu? Es vēlos atgādināt šos piecus punktus, kas nav Eiropadomas secinājumu, bet e, mēs vienojāmies par šiem pieciem punktiem un par tiem ir konsensus. Šobrīd mēs gaidām komisijas izvērtēšanas rezultātus un nevēlamies steigties notikumiem priekšā. Un es ņemšu vērā, ka komisija ir uzsākusi arī darbu pie jauna plāna izveidošanas, lai panāktu labāku Romu integrāciju Eiropas Savienībā. Es eh, papildināšu ar dažiem vārdiem nīderlandiešu valodā, kas, protams, ir minoritāra valoda. Dargie kolēģi, manuprāt, pirmo mēnešu bilance ir eh, radusies ārkārtīgi grūtos apstākļos, bet neskatoties uz visu, mēs to varam uzrūkot kā pozitīvu bilanci. Mēs nekad neesam domājuši, ka ekonomiskā izaugsme varētu atjaunoties tik ātri. Protams, tā ir trausla, tas ir tikai pats sākums, pirmie soļi, un eh, mēs jau paši piedzīvojām eh, to, ka pirms dažiem mēnešiem viena valsts eh, ar, par 3,5% veicinās savu ekonomisko izaugsmi, un ja jūs to būtu teikuši pirms dažiem mēnešiem, neviens jums nebūtu ticējis. Uh, Vairākās valstīs tika veikti ļoti grūti, tika pieņemt ļoti grūti, piņķerīgi uh, politiskie lēmumi, tika veiktas reformas, kas ir sāpīgas visiem, sociāli ekonomiskas reformas, bet mēs tagad veidojam jaunu ekonomiskās pārvaldības struktūru. Uh, Es esmu ļoti piesardzīgs vērtējot pašreizo situāciju ekonomiskajā uh, ziņā un darba tirgu situācija ir uzlabojusies un tā nav nekāda nejaušība. Tas notika pateicoties kopīgiem centieniem, bet, protams, mēs vēl nevaram sev klapēt pa plecu un teikt, ka viss ir kārtībā. Un visbeidzot, es uzskatu, ka daudzi Eiropas pilsoņi nevien šodien Eh, sagaida cīņu eh, par to, kāda būs labākā metode. Un, protams, man arī ir savi uzskati, un kopienas metode ir visatbilstošākā. Viņi nesagaida, ka mēs te strīdēsimies par to, kuru metodu mēs izmantosim. Viņi no mums sagaida rezultātus, perspektīvas. Uh, Ja perspektīvas ir labākas, tad mums eh, tas ir jāsaka pietiekami skaļi, lai mēs varētu atgūt eh, Eiropas pilsoņu uzticību. Mums jārunā par savu ieguldījumu. Mums ir jāatbalsta Eiropas vīzija, Eiropas doma, bet, protams, jāatbalsta arī ekonomiskā izaugsme, gluži konkrētas lietas. Es esmu cilvēks, eh, kas vadās no faktiem, es neļaušu uh, mani novirzīt no uzsāktā virziena, un kādi ir fakti? Uh, Pēdējo astoņu mēnešu laikā kopīgi ar visām institūcijām mēs esam panākuši progresu, un mēs varam būt uz to lēpti. Un es domāju, ka vēl nākamo mēnešu laikā mēs panāksim vēl vairāk. Paldies! Uh, President, uh, Mr. Vice President Šefčovičs. Paldies, un tagad komisijas viceprezidents Šefčovičs kungs. Jums paldies priekšsēdētāji. Reaģēšu uz uh, politisko līderu paziņojumiem. Pirmkārt, Romu jautājums. Šeit vēlreiz vēlos apliecināt parlamentam, ka ko, Eiropas komisija turpinās savu darbu, lai varētu stiprināt ļoti, ļoti precīzu, korektu situācijas juridisko analīzi. Un otrkārt ir jānodrošina, protams, atbalsts Romu integrācijai. Mēs visi aicinām uh, nākt klajā ar ilgtermiņa Eiropas risinājumiem. Eiropas komisija arī ir veikusi apjomīgu darbu Spānijas prezidentūras laikā, organizējām arī īpašu ministru sanāksmi par šo jautājumu Kordovā, un mēs redzējām, ka tendences nebija varbūt tās eh, daudzsološākās. Un tagad izmantosim šo eh, diskusiju, lai atsāktu procesu, kādā veidā mēs varētu izmantot eh, instrumentus un resursus labāk un liederīgāk. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams Eiropas vienprātība par šo jautājumu, ir nepieciešams atbalsts no Eiropas institūcijām, bet arī no nacionālajām varas iestādēm, arī no pilsoņu sabiedrības. Mums visiem kopā ir jāiet vienā virzienā. Tikai šādā veidā mēs varēsim tuvināties pozitīvam eh, risinājumam attiecībā uz Romas situāciju Eiropā. Un tagad runājot par priekšlikumiem par uh, ekonomisko pārvaldību. Arī šeit vēlos um, apliecināt politiskos, uh, apliecināt visiem, ka mēs uh, nāksim klajā ar priekšlikumu stiprināt nacionālos nodokļu sistēmas, arī stip, arī piedāvāsim reformas um, izaugsmas stabilitātes paktam, arī samazinot parādu uh, Eh, un eh, lielāku uzmanību pievēršot preventīviem pasākumiem. Un to visu mēs piedāvāsim 29. septembrī piecu priekšlikumu pakotnē eh, regulējumam un viens priekšlikums direktīvai. Un arī prioritātes, kuras minēja šeit politiskie līderi, arī tiks atspoguļotas priekšlikuma pakotnē, ar kuru jūs iepazīsieties pavisam drīz par Pakistānu. Es uzskatu, ka mēs darījām ļoti daudz. Mēs bijām lielākais startautiskais donors Pakistānai. Mūsu loma ir at, eh, atzīta, bet tas tiesa, ka tie bija tikai pirmie soļi palīdzībai Pakistānai. Mums ir jābūt daudz iesaistītākiem, konsekventākiem. Mums ir arī jāsavieno humanitārā atbal, eh, at, humanitārais atbalsts un attīstības atbalstu un Pakistāns piekļuvu Eiropas tirgu. Mums ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk nepieciešamie pasākumi. Mums ir arī šeit jāsasauc ar Pasaules tirsniecības organizācijas noteikumiem, jāsadarbojas ar tās partneriem. Mēs raugāmies arī kādā veidā. Mēs varētu arī iesaistīt uh, Pakistānu starptautiskās sarunās. un veicināt tādējādi valsts atlapšanu par tuvajiem austrumiem. Daži vārdi. Es domāju, ka parlaments, arī padome, komisija, visas institūcijas atzīst kopumā, ka šī ir absolūta politiskā prioritāte starptautiskajā arēnā. Vēlos arī apliecināt jums visiem, ka Darunis Aštone ir ļoti iesaistīta šajā procesā. Viņa regulāri informē kolēģiju par to, kā mēs varam sadarboties kā mēs varam darīt vēl vairāk arī turpmāk, un viņi arī regulāri sazinās ar galvenajiem līderiem, kuri vada šo procesu. Kā Dolkungs jau arī norādīja, Eiropas Savienības loma šī procesā pātrināšanā ir fundamentāla, varu arī apliecināt nu, Eiropas komisijas puses un arī no nu, Baranas Aštons puses mēs darīsim visu, lai varētu spēlēt aizvien lielāku lomu šajā procesā. Liels paldies viceprezidentam! Tagad pārējie runātāji. Ivo Belet, minūte 30, EPP. Paldies, priekšsēdētā kungs, labrīt, Rompē kungs. Es vēlējos pateikt, ka Eiropas pilsoņi gaida rezultāts, jā, un gaida perspektīvas. Uh, Un e, pirmie priekšnosacījumi, lai to varētu īstenot, ir runāt visiem vienā balsī, arī e, tiekoties ar Āzijas valstīm un prezidentu Obamu turpmākajās nedēļās. Mums ir jārunā vienā balsī, un ja mēs to varēsim darīt, e, tā būs pareizā motivācija. Protams, viena no galvenajām prioritātēm nākamo nedēļu laikā ir debats par klimatu pārmaiņām. Ja mēs uzdrīkstēsimies piedāvāt jaunas iniciatīvas, mēs varēsim gūt panākumus. Mums arī jāsaprot, e, cik daudz darba mēs veicām, uh, runājot par uh, finanšu nodevas uzlikšanu uh, starptautiskām transakcijām, šo Tobina nodevu, un mēs to varētu investēt, eh, lai varētu taupīt enerģētiku un vairāk izmantot atjaunīgos energoavotus. Un priekšsēdētāji kungs, jūs zināsiet, ka mēs esam ļoti daudz darījuši, lai varētu samazināt nabadzību eh, Āfrikā, uh, arī uh, tajā skaitā padomājot par ilgspējīgas enerģijas izmantošanu. Tie ir jauni instrumenti un pateicoties tiem mēs uh, varam arī savu balsi padarīt skaļāku un nevien Āfrikā, bet arī Āzijā. Van Rompēja kungs, jūs protams, esat daudz paveicis. Un Daudzi eh, varbūt uzskata, ka jūs nesat paveicis pietiekami daudz, bet es ceru, ka jūs esat pierādījis arī skeptiķiem, ka Eiropas Savienība ir gatava spērt izšķirīgus soļus, un mēs šo finanšu vētru esam pārdzīvojuši diezgan labi, un labākais mums vēl ir priekšā. To mēs sagaidām jums. Paldies, daudz veiksmes. Paldies, turpin priekšsēdētājs Veronika de Kaiser, lūdzu, pusotru minūtu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, par no padomas eh, mēs sagaidījām runas par eh, finanšu pārvaldību, bet tik runāts par Romiem. Es, mēs jau daudz esam dzirdējuši par uh, Redings kundzi, bet es vēlētos pateikt, mēs viņu atbalstam gan pēc būtības, gan arī pēc formas, jo mēs, mums ir jāizdara secinājumi no pagātnes, mums ir jāatgādina, ka čigāni, tāpat kā uh, ebreji, uh, tāpat kā homoseksuāļi, tāpat kā komunisti, nokļuva uh, nometnēs, viņi tika iznīcināti, un Redings kundzei bija pilnīgi taisnība, ka viņa teica, ka kopš šī laika mēs izlēmām, ka Eiropā būs miers un neviens netiks diskriminēts balsoties uz rasēm. Priekšsēdētājiem mēs uh, tik tiešām novērtējām to, kā Viviana Redings kundze iestājās par to, ka līkumi un likumi tiek ievērot. Un es gribētu teikt, ka pēc šīs padomas nacionālisma uzplaukums, manuprāt, ir kaut kas briesmīgs. Mēs te sajūtam tādu 30. gadu garšu, un es domāju, par to mums būtu jābūt piesardzīgiem. Kas attiecas uz uh, ekonomisko pārvaldību, jūs teicāt, Van Rompēkungs, ka rezultāti būs oktobrī. Uh, Jūs izveidosiet uh, uzraudzības mehānismus, bet kas būs ar sociāliem jautājumiem, kas būs ar pensijām, kas būs ar sociālajiem parametriem, tas viss tiks atstāts dalībvalsts ziņā, bet mana politiskā grupa tam nevar piekrist. Mums ir jāveido tāda Eiropa, kas nebūtu vērsta pret pilsoņiem, arī tas būtu jāņem vērā. Paldies, un tagad vārds Lamstorp kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tā bija darba tikšanās, kurā tika runāts par ārpolitiku, un tas notika gandrīz vienlaicīgi ar ANO tikšanos, un tajā brīdī Ķīna un citi apspriedās par to, Eh, kā piešķirt jums un Eštons kundzēm vairāk pilnvaru. Un es domāju, 6. oktobra samitā par to noteikti arī vajadzētu runāt, bet tas eh, skaudri norāda uz vairākiem faktiem, proti, ka Eiropas Savienībā vēl tāls ceļš ejams, lai tā kļūtu par pārliecināšāku politisko varu. Tagad mēs esam ekonomiskā vara, un, protams, arī mūsu pilsoņi sagaida, lai mēs beidzot viņus izvest no krīzes. Tālāk runājot par jūsu pieminēto darba grupu. Fan Rompēkungs, jūs teicāt, ka eh, valdība patiešām pārliecinoši vienprātība, vienprātība un mēneša beigas eh, atļaus pārbaudīt, vai šī vienprātība patiešām bija tik pārliecinoša. Jūs teicāt, ka 27. datumā jūs piedāvāsiet jaunu paziņojumu un eh, būs arī paziņojums no komisijas puses. Es ceru, ka tas bija ļoti labi. Un es domāju, ka jūsu izvēle izteikties Nīderlandiešu valodā arī bija ļoti patīkama. Tas tikai ilustrē to, cik nepieciešama ir kopienas metode. Tālāk eh, dalību valstu eh, ekonomikas pārvalda ļoti labi. Eiropas semestri ietvaros jūs teicāt, ka ir nepieciešams vairāk darba vietu. Mēs visi zinām, ko tas nozīmē, bet nav vienprātības. Bet eh, es domāju, ka galvenā pārbauda tests mūs sagaida mēneša beigās. Kādēļ mēs tik ļoti runājam par šo kopienas metodu? Kādēļ parlamentam tā ir tik svarīga? Šulca kungs to minēja. Mēs vēlamies, lai Lisabons līguma piedāvāti instrumenti tiktu izmantot par 100%. Bet kas ir galvenais? Padomi tagad ir Eiropas Savienības institūcija. Es nezinu, ko tas nozīmē pašai padomēji jo bieži vien te tiek runāts par dalību valstu tikšanos un katra valsts pārstāv savas nacionālās intereses. Un, piemēram, apvienotā karalista vēlas pēc iespējas mazāk regulējumu finanšu sektorā. Un kopienas metode ir vienīgā iespēja, lai kopienas intereses gūtu pārsvaru pār šauri nacionālajām interesēm. Jā, un pateicoties jūsu uzrunai Nīderlandiešu valodā, es esmu priecīgs, ka mēs ar jums šajā zoma, jomā esam vienprātis. Paldies, Evans Skundz, vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs! Jaņem vērā, ka šie ir izšķirīgi laiki un Eiropas Savienībai ir jāpierāda, ka tā var spēlēt līderu lomu startautiskajā arēnā, gan cīnoties pret klimatu pārmaiņu radītajām sekām, gan pret nabadzību visā pasaulē. Un, protams, jādomā arī par ekonomisko pārvaldību. Mums ir jāuzlabo vairāku līmeņu pārvaldība, ir uh, jāpadomā, ka Lisabonas līgums vēl netiek izmantots pilnībā, jo projām ir eh, dažādi pārvaldības trūkumi. Mums ir jāsadarbojas ar reģioniem, ar valstu valdībām, un eh, Lisabonas līgumā ir norādīts, ka ir jāsamazina arī dažādas reģionālās atšķirības. Barozo kungs nākamnedēļ ieradīsies manā vēlēšana apgabalā Velsā. Divas trešdaļas no šī reģiona teritorijas saņem struktūra fondu līdzekļus, lai varētu cīnīties pret nabadzību Eiropā. Un es vēlos, lai Barozo kungs pats ar savām acīm pārliecinātos, cik daudz šis finansējums ir nācis par labu, lai varētu panākt progresu šajā kopienā. Jāņem vērā, ka reģiona fondu līdzekļus nevar nacionalizēt un nevajadzētu apdraudēt Eiropas Savienības sistēmas un struktūras, kas varētu nodrošināt ilgtermiņa attīstību. Paldies! Un tagad uzstāsies Dirks Jānis Epings, ECR grupas vārdā. Pusotru minūtu. Priekšsēdētājs vēlētos, lai Ferhofštad kungs uh, paliek šeit zālē. Roma, Roma jautājums ir ļoti dziļš uh, jautājums Eiropām Un es, ba, mēs esam dzirdējuši Feršhofštāta kunga paziņojums iepriekšējā plenārsēdē. Viņš apsūdzīja Sarkozī kungu tajā, ko darīja pats. 99. gadā kā premjers viņš deportēja Roma grupu uz Slovākiju. Un Beļģija nosodīja Eiropas cilvēktiesību tiesa. Nevalstiskās organizācijas protestēja pret notiekošo dāmas un kungi. Es domāju, ka šim parlamentam ir tiesības zināt un tautai ir ties, tiesības zināt, tāpēc arī es to saku. Jo mums ir eh, paziņojumi par visu, un acīm redzot, tāpēc Ferhofšta kungs ne, nevēlas klausīties manis teiktā, viņš nevēlas, lai es par to atgādinātu, bet es tieši to arī daru. Es esmu ievēlēts, lai atgādinātu viņam par to, ko viņš ir paveicis. Un priekšsētāji, ja savu kādu dienu tiks piešķirt Nobel prīze, Nobel balva par, par liekulību, es domāju, ka Verhofstadt kungs noteikti to varētu būt pelnījis. Paldies! Paldies! Tagad vārds par Geizio kungam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, šīs liekulības. Uh, balvu es piešķirtu arī komisārs kundzei Redingai jo viņa nerunāja par Romu jautājumu Luksemburgas lielhercogistē, jo tur nav šāda Romu izsūtīšanas problēmas. Labi, bet tas ir tādēļ, ka gluži vienkārši Romu apmetņu izveidošana vienkārši šajā valstī ir liekta. Nu, bet es ceru, ka rīts gudrāks par vakaru. Šeit ir Eiro padomas samits, kurā valstu vadītājs, viens valstu vadītājs Eiropas komisijai mācīja, ko nozīmē patriotisms Eiropas komisijai. Nevar uh, atļaut eh, šāda veida uzvedību, jo īpaši no Francijas puses mēs runājam par, humani, par cilvēcību, par uh, brīvības konceptu, ir ārkārtīgi liela atšķirība starp to, ko jūs saucat par Eiropas tiesībām un tautu tiesībām, vai Eiropas tiesības nozīmē to, ka jūs drīkstat apzegt cita māju, vai tās būtu Eiropas tiesības. Tas nav populisms, tas nav rasisms. Es atgādinu rumāņu uh, līdgaru uh, sacīto. Manders Tapkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs, pirms uh, divām nedēļām jūs pieņēmāt vienkārši smieklīgu rezolūciju, un tur Francija tika apvainot vai visos noziegumos, un tā ir tik izteikts nosodījums. Un tā ir visai interesanta situācija, jo Eiropas parlaments tagad ir apsēdies tiesnešu sēdeklī, un Rēdings kundze te sāk runāt par otro pasaules karu, vispār nezinot uh, skaudros faktus. Es domāju, ka ar Eiropas Savienību kaut kas ir nogājis galīgi greizi. Ja jūs tagad mēģināt nostumt varā tiesliet, uh, tiesu, tiesu varu un ieņemt tās vietas. Eiropas Savienības institūcijām varbūt vajadzēja kaut ko apiekt no jurisdikcijas, tad, kad tās reaģēja uz šo iekšpolitikas jautājumu Francijā. Un jums, protams, arī vajadzētu padomāt, ko jūs darāt paši savās valstīs. Un ir eh, institucionāli jautājumi un ir jurisdikcijas jautājumi. Un eh, šajā it kā līgumā viss ir noteikts, kāds ir dalībvalstu kompetences un kāds ir institūcijas kompetences, kāds ir kopienu kompetences. Jāņem vērā, ka eh, viņi varētu doties, piemēram, pie tiesneša šie Romu tautības pārstāvi, viņiem varētu iedot 300 eiro, un viņi varētu arī apmeklēt tiesnesi vai arī advokātu. Uh, Jāņem vērā, ka varbūt valsts ir bijušas pārāk viesmīlīgas, eh, pie jums ierodas cilvēki, viņi nodarbojas ar noziegumiem, viņi atņem jūsu īpašumus, un eh, jāņem vērā, ka tie ir pārkāpumi, tie ir krimināla pārkāpumi, un Francijai bija tiesības tā reaģēt. Un ir daudzi Un uh, varbūt tādi pilsoņi un iedzīvotāji, kas ir uh, noziedznieki un kas vēl pēc tam saņem uh, sociālo pabalstu, ir jāizmet no valsts, lai viņi neatņem darba vietas uh, vai īpašums Eiropas saimnības pilsoņiem. Paldies! Un tagad uzstāsies Werners Langens uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es abrīnoju jūsu optimismu, tad, kad jūs mūs iepazīstināt ar uh, starposmu ziņojumu par darba grupu. Mēs, uh, protams, vēlamies izvērtēt konkrētus rezultātus, bet uh, vērtēt kavējot eh, tautsaimniecību atveseļošanos, jūs eh, tāpat kā Barozo kungs esat bijis pārāk pārsteidzīgs runājot par uh, Eh, ekonomikas atveseļošanos. Un ja ASV ar mums eh, nesēž vienā laivā, tad mēs nevaram pievērēt ekonomikas krīzi. Ir ļoti labi, ka jūs norādāt uz sasniegto progresu, bet mēs ceram, ka tā patiešām būs realitāte. Bet ja eh, jūs ņemtu vērā to, ko teica Lagardas kundze, viņa teica, ka Vācija uh, ir attīstījusi savu konkurenci uz citu valstu mugurām, tad, ja mēs klausītos Lagārdas kundzes teiktajā, mēs nebūtu sasniegusi šādu izaugsmi. Mēs nevarētu. Uh, palaistu sliedēm šo lokomotīvu, un ja lokomotīva tiktu nobremzēta, tad vilciens arī nekad nepienāktu gala stācijā. Mums ir jārisina arī parādi jautājumi, un e, tas ir jūsu uzdevums. Tas noteikti ir jāiekļauj darba kārtībā, ja runājam par ekonomikas pārvaldību. Nav pietiekami tikai ar Eiropas semestri. Ir labi, ka tas tika izveidots, bet tas nav pietiekami Tas nav pietiekams instruments, tā tad vajag vēl papildus instrumentus. Un tas ir komisijas pārziņā, un e, mums, protams, vajadzētu arī pareizos e, lēmumus pieņemt ECOFIN padomē. Tur ir jāspriež par uh, e, stabilitātes un izaugsmas pakti stingrāku ievērošanu. Protams, viss sasniegtais progress, uh, tas ir ļoti jauki, bet, kā jau kolēģi minēja, bez Eiropas parlamenta iesaistas, bez kopienas metodas mēs neko nepanāksim. Paldies, Stefans Hjūs, sociāldemokrāta grupas vārdā, vienu minūtu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Kas attiecas uz ekonomiskā pārvaldību, tad man grupa atbalsta šos centienus, kur paredz uz panākt lielāku Eiropas līmeņu koordināciju, bet mums tomēr ir zināmas bažas par padomus un komisijas uzsākto virzienu. Jūs vēlaties nostiprināt politiku, kas eh, nu, ir bijusi spēkā vairāk nekā desmit gadus, un jūs domājat, ka līdzsvarots budžets un eh, tirgus pats par sevi uh, mūs novedīs pie izaugsmes. Protams, ka līdzsvarotas publiskās finanses ir svarīgs, bet mums ir jācenšas panākt arī līdzsvaru starp uh, mērķiem un uh, to, ko mēs īstenojam. Tas, ko mēs esam panākuši, šobrīd ir 24 miljoni bezdarbnieku Eiropā. Mums nav izdevies nodrošināt sociālo aizsardzību. Mums ir nepieciešama tāda ekonomiskā pārvaldība, kas nodrošina līdzsvaru publiskajās finansēs un augstu nodarbinātības rādītājs. Šiem diviem mērķiem ir jābūt uh, ievērotiem, jo ja šī politika um, galvenokārt koncentrēsies tikai uz uh, deficīta samazināšanu un uh, publisko finanšu līdzsvaru, ar to vien nepietiks. Paldies! Paldies, Hjūkungs! Hjūkungs jums vēlas uzdot jautājumu. Vai jūs esat gatavs pieņemt jautājumu? Lamsdorpkungs. Jā, kolēģi, jūs vēl jau šun zusammen kolēģi, es eh, ar jums esmu patiešām daudz sadarbojies, es jūs cienu, bet eh, kas attiecas uz jūsu ekonomiskās krīzes analīzi, īsnībā jūs esat nošāvis galīgi garām. Un, uh, Vai jūs man nevarētu piekrist, ka dalību valstīm bija milzīgi parādi, izdevumi bija pārāk augsti, ņemot vērā arī politikas mērķus, un eh, tas, protams, noved pie finanšu krīzes. Tieši tādēļ tagad eh, stabilitāte un normāla fiskālā politika ir galvenie instrumenti, kā izkļūt no krīzes. Paldies! Jā, jā, jā, jā. Jā, kolēģis, val... Kolēģi, vārds Hjūkungam ir ļoti grūti runāt par kompleksiem argumentiem, sarežģītiem argumentiem vienas minūtes laikā, bet es gribētu teikt, ka pienācīgs publiskās finanses ir ļoti nopietns e, mēģis. Mums, protams, ir jāievēro arī e, laika grafika. Ja mēs to darām pārāk ātri, tad mums neizdodas ievērot. Ja mēs e, cenšamies pavisam īsā laikā sasniegt šos te budžeta deficīta rādītājus 3% apmērā, tas atstāja milzīgi ietekmi uz nodarbinātības rādītājiem. Mums ir nepieciešama vairāk posmu pieeja. Paldies! Uh, uh, thank you both colleagues for your... Paldies kolēģiem par diskusiju. Ļoti interesanti dzirdēt šādus uh, improvizētas diskusijas parlamentā. Lūdzu, Mauro kungs, minūte 30. Paldies priekšsēdētāji. Divi jautājumi, kas būtu uzdodami komisijas viceprezidentam un padomas prezidentam. Par eh, ārlietu dienesta darbības loģiku mani pārsteidza Aštons kundzes rīcībā uz uh, spēku ir dažādi vēstnieki, kas nosūtīs dažādām valstīm pārstāvēt Eiropas Savienību. Kreisie spēki teiktu, ka ir zināma neokolonizācijas loģika. Kāda ir šī dienesta loģika, darbības loģika, pamats? Mēs gribētu redzēt Eiropas uh, Eh, nākotni, mēs gribētu saprast, kā šīs dienas spēlē savu lomu nākotnē. Vai šīs dienas vienkārši tikai uh, eh, glaude pa spēlēju katras dalībvalsts vēlmi? Tālāk, ro, Rom jautājums. Protams, mēs varam norādīt ar pirkstu uz vienu vai otru dalību valstu par tās rīcību, bet eh, problēma pēc būtības jau netiek atrisināt, vai mēs gribam uh, kopienas līmenī skatīt šo jautājumu par Romu integrāciju, vai mēs vēlamies vienoties par Eiropas risinājumu. Lai Eiropa vienotā valstī varētu reaģēt uz migrācijas uh, plūsmu, un kamēr mēs neatbildēsim uz šiem jautājumiem, tad mēs strīdēsimies, bet tāpat laikā uh, neapzināsimies problēmas. Un tagad Berešs kundze minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mm, par Romu jautājumu. Es domāju, ka varbūt būtu liederīgi šajā diskusijas līmenī atgādināt Eiropas uh, lozungu vienoti daudzveidībā. Šim lozungam ir jātiec arī uz Romiem. Respektēsim Romu daudzveidību. Un tad īstenosim stratēģiju, par kuru tikko vienojāmies. 2020 stratēģijā mēs uh, runājam par uh, cīņu pret sociālo izslēgtību un ne, cīņu pret nabadzību kā vienu no lielākajiem mērķiem. Kādēļ mums tagad ir nepieciešamas jaunas stratēģijas? Mums ir jāīsteno jau tās stratēģijas, par kurām esam vienojušies. Mums ir nepieciešama finanšu līdzekļi, lai varētu tās īstenot un arī attiecībā uz Roma integrāciju jau esam spēruši lielus soļus par ekonomisko pārvaldību priekšstādētāju kungs. Visi runā par lielu. Uh, um, uzvaru par e, attiecībā šo Eiropas semestra definīciju. Labi, lai tā būtu, bet es īsti nesapratu, kā tur būs Eiropas parlamenta loma šajā Eiropas semestrī. Vai runa ir tikai par to, ka mēs organizējam debatas šeit, kā tas notiek visai bieži, tādā gadījumā es nedomāju, ka būsim sasnieguši savu mērķi. Un ļaujiet vērsties pie jums. Kad jūs tikāties ar nodarbinātības un sociālo lietu ministriem, jūs uzklausījāt, ko viņ, kas viņiem bija sakāms - ekonomiskā pārvaldība kas šodien vērš uh, uh, muguru nodarbinātības mērķiem, mums nepalīdzēs atrisināt izaicinājumus. Mēs reiķināmies ar jums, lai ekonomiskā pārvaldība būtu līdzsvarota. Paldies! Jācik sajūžas Vaļski kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par lietu politiku, kura bija galvenais samita apskatāmais jautājums, tādam mums vajadzēja būt, lai tā nebūtu tikai reaktīva, bet lai tā raudzītos uz nākotni, paredzētu notikumus un sasniegtu ilgtermiņu mērķus. Es domāju, ka šeit ir ārkārtīgi lielas gaidas. Ja uh, ar šo instrumentu mēs neparedzam arī kopīgu politiku. Līdz ar to tas ir tikai un vienīgi instruments, nevis pašmērķis. Mums ir nepieciešama lielāka politiku konverģence, mums ir arī jātuvina dalība valstu nostājas. Un šeit es redzu, ka arī Eiropā domas prezidentam jāspēlē liela loma, kurš apkopo dalību valstu vadītājs, lai arī varētu vienot viņu viedokļus. Parlamenti, Eiropas parlamenti, arī nacionālajiem parlamentiem jābūt daudz uh, ciešāk jāsadarbojas, tad darbosies šis instruments. Mums ir nepieciešama arī eh, um, 27 dalību valsts lielāka geogrāfiskā pārstāvniecība, jo šī kompetence nav geogrāfiski neitrāla, lai mēs varētu vienoties par labāku ārlietu politiku, apvienojot visu 27 valstu pieredzi. Un attiecībā uz strateģiskiem partneriem mums ir jādefinē Mums, mēs šajā partneru sarakstā ir pārāk garš. Mēs tur liekam gan liels, gan mazus valstis. Mums ir jādefinē, kuras ir, svā, kur ir svarīgi partneri un kur vien, kuriem ir tādi paši viedokļi kā mums, tiecībā uz ārlietu darbību. Lai viņi būtu mūsu strateģiskie partneri. Paldies, kolēģi! Dāvids Marijas Esolī, lūdzu minūte. Skurca... Priekšsēdētāji, pagājušajā nedēļā mēs eh, bijām liecinieki diezgan dīvainai izrādēji, kurā piedalījās Sarkozy un eh, Berlusconi. Runa ir par vadītājiem, kuri ir nonākuši grūtībās, politiskajās grūtībās savās valstīs, un viņi vēlētos, lai komisija uh, kalpotu viņiem. Pirmais nepiekrīt kritikai, un otrais nevēlas vispār, lai komisija kaut ko teiktu. Es domāju, ka mums būtu jāatgādina tas, ko mēs teicām jau iepriekš. Romi ir Eiropas pilsoņi, viņi dzīvo Eiropas teritorijā, mums viņi ir jāizstāv un mūsu rīcībā ir instrumenti, lai to izdarītu. Nebaidīsimies, um, ierosināsim šo pārkāpumu procedūru. Mums ir jāizstāv Eiropas principi, jo ja mēs to nedarīsim, uh, kā mēs varēsim vienoties par tādām stratēģijām, kā piemēram izkļūšanai no krīzes. Es domāju, ka ik viens ir paudis savu viedokli, un es domāju, ka šeit mēs saskaramies ar populismu, kas barojas no bailēm, kādas valda Eiropā. Es domāju, ka komisija ir jārīkojas, lai mums būtu labāka Eiropa ar integrētākiem pilsoņiem. Paldies! Paldies, un tagad Milan Monkungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par to, ka Eiropa padome ir domājusi par Eiropas Savienības ārējās rīcības dienas darbību. Mēs šobrīd atrodamies uh, citā situācijā, mums ir arvien jauni izaicinājumi un tikai daži spēlētāji starptautiskajā mērogā. Bet problēmas ir globāls un ne, mēs nevaram tās atrisināt katrs savā stūrītī. To mums ir jāapzinās arī, ka globalizētajā pasaulē mums ir jāpanāk svarīga spēlētāja loma. Es neesmu apmierināts ar to, kas e, tika paveikts ANO pagājušajā nedēļā, un es domāju, ka nākamajā, nākotnē mums ir jācenšas labāk sagatavoties starptautiskiem samitiem. Vai jūs pamanījāt to, kas notika Ņujorkā, vai jūs esat pamanījuši to, kas notiek savstarpējās divpusējās attiecībās? Mēs šobrīd dzīvojam jaunā pasaulē pēc otrā pasaules kara, un mums ir jāvēršas pie jauniem partneriem, un G20 ietvaros mums ir jāsadarbojas arī ar ASV, un es ceru, ka mēs lieliski sagatavosimies G20 samitam. Es domāju, ka šo jauno um, ārējās rīcības dienestu mūsu rīcībā būs jauns instruments, bet mums ar to vien nepietiek. Mums ir jākoordinē 27 dalībvalstu rīcība un uh, jākoordinē jo īpaši svarīgāko valstu rīcība. Es domāju, ka to paveikt nav viegli, bet tas ir nepieciešams, ja mēs vēlamies eh, nodrošināt nākotni Eiropai. Paldies! Paldies! Tas bija nedaudz par ātru, saka priekšsēdētājs, jūsu runu nebija iespējams pilnībā iztūkot. Lūdzu, nerunājiet tik ātri. Un tagad vārds Zitai Gurmais kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamais priekšsēdētāji, mm, komisāri, Eiropas Savienībā ir vairāk miljonu pilsoņu un um, mēs nevaram neievērot visu pilsoņu tiesības. Eiropas Savienībā ir jābūt lieliskam spēkam, kā mēs esam bijis eh, kultūras jomā un citās jomās, bet politiskajā līmenī mums tas vēl nav izdevies. Eiropa joprojām ir sašķelta, pat ja mums ir diezgan efektīva um, kopīga rīcība. Mums nav kopējās, uh, kopējas balss, uh, ko, kopējā ārējā uh, un aizsardzības politika. Mums ir nepieciešams nostiprināt mūsu savu rīcību šajā jomā, mums ir nepieciešama labāka koordinācija. Ir nepieciešama tāda politika, uh, kas ne tikai um, mazinātu dalībvalstu suverenitāti, bet dot apmaiņā arī labākus uh, rezultātus. Tāpēc es apsveicu Van Rompēja kunga iniciatīvas un es aicinu jūs turpināt koordināciju un to uh, pastiprināt, un mums nevajadzētu balstīties tikai uz emocijām, kā jūs pamatā, pamatot teicāt. Paldies! Paldies! Un tagad vārds eh, Jaroks kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs! Vēlētos apsveikt uh, Viktora Orbāna uh, eh, paziņojumu un par Romu stratēģiju, kur paredzēts īstenot uh, Ruma, Ungārijas prezidentūras laikā. Mums ir jācenšas integrēt Romas sabiedrībā, un es pēc šiem saziņ, paziņojumiem es tik tiešām cēlu, kā padome arī atbalstīs šādas kopīgas eh, pieejas īstenošanu attiecībā uz kopēju problēmu Eiropā. Te runa nav tikai par rasismu uz diskrimināciju, bet par dažādu ekonomisko un vēstures faktoru savstarpējo um, saikni. Mums ir nevis jāvē, mums nevajadzētu um, diskriminēt. Uh, noteikts iedzīvotāju grupas. Šai jaunajai stratēģijai būtu jāļauj Eiropas līmeņa koordinācijas programma, kas būtu balstīta uz skaidriem indikatoriem. Mums būtu pienācīgi jāuzrauga rīcība šajā jomā. Un rīcības plānā būtu jācenšas eh, vērsties pēc dziļu nabadzību, tādu, kas pāriet no vienas paudzes uz citu, un jādomā par reģionālo atbalstu arī. Runātāji tiek pārtraukti, lūdzu runājiet lēnāk. Jā, tātad eh, turpina gurmai kundze. Mums, mums ir jāpanāk tas, lai visas iesaistītās puses iesaistītos šīs stratēģijas īstenošanā, nevalstiskās organizācijas un dromi tā skaitā. Eiropas Savienība nevar īstenot tādu pašu politiku kā līdz šim, eh, brīdī, kad mēs saskaramies ar tik milzīgām problēmām, mums jārīkojas ātri un mums ir jārīkojas eh, eh, plaši ar vispārēju pieeju. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Hanisam Svobodskungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji kungs. Sākumā vēlējos vērsties pie komisējas. Barozo kungs un Redingas kundze uh, tika uh, kritizēti par izturēšanos. Uh, šajā Roma jautājumā. Es biju viņiem pateicīgs eh, par skaidru valodu. Varbūt viņi nebija pilnīgi rūpīgi apsvēruši katru vārdu, varbūt Redings kundze nedaudz pāršā pār svītru. Uh, bet īstenībā viņas runas eh, saturam es varu piekrist pilnībā. Es vēlējos uzdot dažu jautājumu Van Rompēn kungam. Es augstu vērtēju jūsu labo grību, bet man kaut kas nav skaidrs. Pirmām kārtām jūs teicāt, ka jūs tagad runājat 27 valstu vārdā un jūs. Eh, Sar runāsiet arī ar Ķīnas ministru prezidentu, bet ko jūs īsti viņam teiksiet, es īsti nesapratu. Otrām kārtām jūs runājat par jaunām ārpolitikas stratēģijām. Jūs vispār neminējāt šajā sakarā ne komisiju, ne Eiropas parlamentu, bet ja mēs runājam par tīrzniecības stratēģiju, par ārpolitikas stratēģiju, kā tad jūs vēlēsieties to izstrādāt bez parlamenta līdzdarbības? Un trešām kārtām, piekrītot Lamsdorfa kungam, es varu teikt, ka mēs nevaram pieļaut to, ka mēs atkal būsim tikai maksātāji, bet nevarēsim neko teikt. Nu, kas tur ir nogājis greizi? Ko jūs kā padomas priekšsēdētājs kopīgi ar valstu un valdību radītājiem darīsiet, lai arī mēs, Eiropas parlaments, varētu aktīvi uzstāties uz šīs kopīgās skatūs? Paldies! Paldies, Marians Žants Marinesku, uz pusotru minūtu lūdzu. Domnule președinte, Consiliul Godātais priekšsēdētāji, kungs padomas runāja par ārlietu jautājumiem, bet esošā pilsoņu aktuālākā problēma ir ekonomiskā situācija. Ir ļoti liels prieks, ka esam vienojušies par Eiropas semestri. Bet, ja mēs nevaram vienoties par sankcijām, tad tam nav liels jēgas. Sankcijām ir jāpastāv, bet Tām nevajadzētu divkārši sodīt pilsoņus, samazinot Eiropas atbalstu. Un tam līdzīgi Eiropas Savienībai ir. Uh, jārīkojas, bet nav jārada papildus problēmas attiecībā uz Romiem. Visiem Eiropas pilsoņiem ir jāievēro likums, visām Eiropas dalību valstīm ir jāievēro Eiropas tiesību akti. Un kā, kāds pārkāp šādus likumus, vai tas būtu pilsonis vai valsts, ir atbilstīgi jāuzņemas sekas. Šī situācija neatrisina jautājumu pēc būtības. Mēs nevaram atrisināt Romas situāciju tikai ar Eiropas politikas starpniecības un pārliecināts, ka visas dalība valstis var nākt klajā ar uh, pasākumiem, lai varētu integrēt Romas. Uzskatu, ka Eiropas Politika nozīmē vienotu pasākumu un programmu sārakstu, kurus mēs varētu īstenot vienlaicīgi visās dalību valstīs. Uzskatu arī, ka šīs idejas īstenošana neparedz liel, vairāk naudas un lielāku atbildību, bet ir nepieciešama politiskā griba. Paldies, kolēģi! Vartmans Kols kundze, lūdzu, minūte 30. Priekšsēdētāji, eh, Van Rompēj kungs. Protams, jums ir jāveic lieli uzdevumi, lai eh, padome eh, būtu uh, nozīmīgs orgāns, lai tā varētu atrast savu vienotu balsi daudzu dalību valstu balsu kakafonijā. Mums, protams, ir jāsaprot, ka tikai vienota darbība varēs mūs izvest no ekonomiskās krīzes. Jūs runājat par ekonomiskās pārvaldības spēcināšanu. Jā, jūs atrodaties uz pareizā soļa, jo pirms gada kaut kas tāds būtu neiedomājams, proti, ka padome vienprātīgi atbalstītu Eiropas semestri nevien, lai spēcinātu stabilitātes un un izaugsmas paktu, bet arī spēcināt Eiropas Savienības konkurētspēju. Nākamajā nedēļā Eiropas komisija izmantos savus iniciatīvas tiesības, un jums komisija ir jāatbalsta. Mums ir jārunā par ambīcijām, ja mēs runājam gan par sankcijām, bet vēl būtiskāk, ja mēs runājam par to, kā padome izmanto komisijas ieteikumus uh, lai varētu uh, īstenot un novērtēt dalību valstu plānus. Un, ja komisija piedāvās šos priekšlikumus, vai padomi būs gatava tos pilnībā īstenot, ja arī tie būs priekšlikumi, kas būs veltīti vai nu Parīzei, vai Londonai, tā tad ieteikumi konkrētām dalību valstīm. Un ko jūs darīsiet arī stabilitātes un izaugsmas pakta sakarā? Es vēlējos dzirdēt jūsu domas par to. Jums arī vajadzētu varbūt bilst dažus vārdus par komisijas neatkarīgo lomu šajā kontekstā. Paldies, turpin priekšsēdētājs Gozēkungs, lūdzu. One minute, please. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, pās prieku par to, ka jautājumā par romiem pozīcijas ir līdzsvarotas, uh, diezgan saprātīgas un vērsts uz nākotni, lai atrisinātu uh, tās problēmas, ar kurām saskars šie tauta, proti nabadzība. Es vēlētos teikt priekšsēdētāji, ka es priecājos par to, kā jūs iepazīstināt mūs ar pēdējo astoņu mēnešu rezultātiem. Jū, Es domāju, ka netiek pietiekam daudz teikts tas, ko dara Eiropa, un netiek pietiekam daudz pieminēts tas, ko dara Eiropas parlaments. Jūs to pieminējāt runājot par uzraudzību. Tieši tāpēc, ka parlaments vēlējās Eiropas līmeņa um, aģentūras, bija iespējams nākt klajā ar šo vīziju, jo jūs zinat, ka 2009. decembra ekofin padomē nebija tādas liels vienprātības par šo ideju. Es domāju, ka G20 uh, ietvaros, tagad, kad uh, to prezidēs uh, Francija, mums būtu jācenšas runāt vienā balsī un nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem nākotnē. Un mēs ceram uz jums priekšsēdētāji. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Tabaģī kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji Van Rompuy kungs. Es domāju, ka jūsu darbs ir ļoti svarīgs. Jūs darbojaties sistemātiski un uh, konsekventi. Jums ir jācenšas pārliecināt dalībvalstis, tās dalībvalstis, kurās dzīvo Romi, lai tās nāktu klajā ar vidēja termiņu un ilgtermiņa stratēģijām šo iedzīvotāju integrācijai. Ungārijā mums ir šāda programma, bet, mums, bet tomēr ir nepieciešami termiņi, ir nepieciešams finansējums šādu programmu īstenošanai. Šefčoviča kungam un padomas pārstāvjiem, kā arī parlamentām būtu jāstrādā kopā, lai ieviestu uzraudzības, uzraudzības sistēmu, lai pārliecinātos par to, ka dalībās pilnībā izpild savas apņemšanās. Mums ir jānāk klajā ar Romas stratēģiju, kurā būtu uh, Um, identificēts um, un kurā būtu noteikts, kas ir atbildīgs par ko, kāda ir mūsu mērķi un kāds, kāda šādai stratēģijai būtu pievienotā vērtība Eiropā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Čārzam Gorens kungam. Priekšsēdētāji, Van Rompēkungs, Es zinu, cik lielā mērā jūs vēlaties panākt Eiropas Savienības vienotību ne tikai iekšienē, bet arī ārienē. Bet uh, es uzskatu, ka tas, kādā veidā dalībvalsts tiek pārstāvāts eh, G20, 27 valstu vidu rada uh, divas kategorijas. Tātad vienā kategorijā ir tie, kam ir iespēja piedalīties, un otrā pusē ir tie, kam nav iespējas piedalīties. Uh, Padoms priekšsēdētāji Kungs, manuprāt, labākais, kā mēs varētu nodrošināt Eiropas Savienības ekonomisko koordināciju G20 um, ietvaros, būtu pārstāvēt Eiropas Savienību arī ar citām institūcijām, nevis ar dažām dalībvalstīm. Un ja jūsu atbildi ir apstiprinoši, ko tieši jūs grasāties šajā ziņā darīt? Paldies! Kolēģis vēlētos aicināt jūs necelt zilās kartas. Vai jūs vēlaties uzdot jautājumu? Vai tas būtu jautājums, ko jūs vēlaties? Lūdzu, kolēģi, paceliet baltās kārtas, ja jūs vēlaties piedalīties uh, brīvā mikrofona procedūrā. Zilā kartīte ir domāta citam nolūkam. Jā, mēs visi, mēs visus esam jūs piefiksējuši, 25 runātāji ir pieteikušies. Uh, Līdz ar to, protams, nebūs iespējams dot uh, vārdu jums visiem. Es atvainojos jau iepriekš par to. Un nākamā runātāja būs Katrīna Grēsa. Uz vienu minūti. Pan Rompeikungs, es esmu jums pateicīga par to, ka jūs atgādinājāt, ka cilvēka cieņa ir ļoti svarīga vērtība Eiropas Savienībā, bet, lai pretotos šim, šai te politiskajai viesuļvētrai, uh, un Francijas valdības ksenofobijai jāsaka, ka paveiktais nav eh, saskaņā ar mūsu cerībām. Lūdzu, negaidiet, lai īstenot Eiropas Savienības diplomātiju. Mēs gaidām, ka tiks nosodīta valsts, kas nav ievērojusi Eiropas Savienības likumdošanu. Mēs sagaidām konkrētus priekšlikumus, eh, to, ka tiek īstenot stratēģijas kuras jau ir pieņemtas, tāpat, ka tiek palicēti līdzekļi un tiek izvērtēts tāda, tas, kādā veidā šie līdzekļi tiek izmantot. Un visbeidzot, es vēlētos runāt par pienākumiem un, un tiesībām, kuras pieminēja uh, Dola kungs, lai lai bērns varētu pieteikt skolā, vēl ir nepieciešams skolas autobus, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama līdzekļa, nepieciešama nauda. Un jūs esat sapratuši, ka Roma jautājumā mums nav nepieciešama tikai vārdi, bet gan skaidra politika. Paldies! Uh, thank you. Paldies. Pjotorovski kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Eiropā domas viens no svarīgākajiem skatāmiem jautājumiem bija Eiropas Savienības ārlietu aktivitātes pastoties uz Lisabonas līgumu. Tā nav pirmā reize, kad samitu atkal pārņēma pilnīgi cits jautājums, proti Romu jautājums, kurš tas apseviņ mūsu sākotnējās bāžas par to, ka pēc Lisabonas līguma pieņemšanas dalību valstis aizvien vairāk runās par iekšējiem jautājumiem un mazāk par Eiropas Savienības jautājumiem. Ārlietu politikas vadlīnijas nekādā gadījumā neiet tālāk par Eiropas Savienības stratēģijām. Eiropas Savienība vēlas sniegt jaunu impulsu eh, transatlantiskajām attiecībām. Mēs varam cerēt, ka eh, samīta laikā ar eh, ASV prezidentu Obamu mēs run tiks runāts par pragmatiskiem jautājumiem. Piemēram, mazināt vīzes režīmu, atcelt tad vīzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlējos uzteikt eh, Rompēju kungu par eh, padomē sasniegto. Vēlējos arī viņam pateikties par tiem centieniem, ko viņš iegulda savā ikdienas darbā, lai Eiropas Savienībā rastos patiesa ekonomiskā pārvaldība. Uh, un tas ir kas tāds, ko atbalsta Eiropas parlamenta strādājošie ETP deputāti. Otram kārtām vēlējos uzteikt komisijas veikumu, jo komisija ir atbalstījusi padomi visos tās um, centienos, uh, uh, deva savu atbalstu vairākām iniciatīvām, bet tagad uh, daži vārdi par ārpolitiku un par uh, mūsu darbu Pakistānā. Mums ir jāizrāda sava solidaritāte šai valstī un mums arī ir jāpasargā tās valstis, kas izpilda savu pienākumu pilsoņu priekšā, kas cīnās pret bērnu darbu un arī rūpējas par sociālās aizsardzības standartiem. Mums vajadzētu aizsargāt un uh, atbalstīt Pakistānu, bet ne tās valstis, uh, kas. Uh, Eh, eksploatē savus pilsoņus. Lašikaus Beņos kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Es vēlējos pievērsties diviem jautājumiem ļoti lakoniski, jo mēs par to jau apspriedāmies pirms divām nedēļām plenārsēdē. Tātad par Romu jautājumu. Tas ir visai liels paradoks, ka ir kolēģi, kas nekad nav apmeklējuši Roma nometnes, pauž savu viedokli par to. Tas ir vienkārši neticami. Viņi nekad nav redzējuši, kā tur norisinās dzīve, un viņu vērtējums ir, nu, visai interesants. Es vēlējos uzteikt Redingas, un eh, Baro, Redingas kundas un Barozo kunga izteikums un vēlējos viņiem pateikties par viņu drosmi. Es ceru, ka mēs varēsim šo jautājumu atrisināt tā, lai ieguvēji būtu visi Roma tautības pārstāvi. Tālāk, eh, runājot par finanšu pārvaldības disciplīnu dalību valstīs. Dalību valstu lomu vajadzētu traktēt nevien no politiskās prizmas raugoties, bet arī runājot par konkrētiem pienākumiem. Es esmu nedaudz uh, vīlusies par to, ka visi runā tikai par budžeta disciplīnu, bet eh, netiek runāts par visu problēmu kopumā saskaņotākā veidā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Ilda Figureido.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 Es vēlējos runāt par tām lielajām pretrunām, eh, kas ir jāizcina Eiropas Savienībā. Mēs esam eh, liela organizācija, mēs esam vārēni, mēs iestājamies par cilvēku tiesībām, bet Francijas valdība tajā pašā laikā eh, dara kaut kādas briesmīgas lietas. Tā ir ksenofobija valsts līmenī, viņi ir rasisti, viņi izliek no valsts romu cilvēkus, un mēs to nevaram pieļaut. Uh, Ja mēs uh, uh, diskutējam par šiem jautājumiem, uh, ja uh, mēs uh, izsakām draudus pret šādām valstīm, pret valstīm, kas neievēro stabilitātes un izaugsmas paktu, jā, tad mēs esam visai aktīvi, bet tad, kad tiek runāts par Eiropas Savienības pilsoņu izraidīšanu no vienas dalību valsts, tad mēs esam bezspēcīgi. Par Pakistānu runājot, mums ir jāspēcina sadarbība, bet mēs eh, sadarbību nevaram spēcināt eh, uz citu eh, valstu rūpniecības rēķinu. Mums ir jāņem vērā, ka arī, piemēram, rūpniecība vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs ir visai vārīga joma. Varētu runāt šeit tekstīlīs Portugālē. Mums ir jārada jaunas, dalība, jaunas darba vietas, kas būtu nodrošināts ar sociālajiem standārtiem. Tikai tā mēs varēsim cīnīties pret šo krīzi. Paldies! Lūdzu, nākamā runātāja vienu minūti. Paldies. Paldies Van Rompēja kungam. Es tikai vēlējos eh, jūs informēt par to, ka mums, eh, mūsu darba kārtībā ir divas nozīmīgas starptautiskās konferences. Oktobrī notiks bio daudzveidības konference Japānā un otra norisināsies Seulā un būs veltīta klimatu pārmaiņu jautājumiem. Tas notiks uh, apvienoto nāciju pārspārnē un Eiropas Savienībai šeit ir jābūt pietiekam pārliecinošai. Un mums, protams, arī ir eh, jāspēlē savu lomu pietiekam pārliecinoši uz starptautiskās skatūs. Mēs visu to apzināmies, bet mēs atceramies, kas notika Kopenhāgenā, kad Eiropas Savienības pozīcija atšķīrās no citu spēlētāju pozīcijas, un tas negarantēja veiksmīgu sarunu iznākumu. Vēlējos pavaicāt, ko padome domā tad, kad runā par šo runāšanu vienā balsī, un vai valstu vadītāji ir gatavi paust konkrēts apņemšanās šajā kontekstā. Paldies! Okay. Uh, Paldies! Tagad došu um, vārdu Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājiem Šefčovičkungam. Lūdzu! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs patiešām bijāt ļoti dāsnas piešķirot man runāšanas laiku. Tieši tāpēc tagad centīšos būt pēc iespējas lakoniskāks un pieskaršos četriem galvenajiem tematiem, kas tika minēti šorīt. Pirmām kārtām mēs saprotam, ka jaunā stratēģija tiek patiešām atbalstīta, ņemot vērā mūsu attiecības ar, ar galveniem partneriem. Mums ir labāk jāizmanto Lisbons līguma piedāvātie instrumenti un Eiropas Savienības pozīcija, kā arī mūsu vara varas sviras ir jāizmanto pārliecinošāk. Mums ir jāizmanto sinerģijas procesi un, protams, ir jāstrādā kopīgi ar eh, institūcijām gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, lai mēs patiešām varētu runāt šajā vienā balsī. Un ir ļoti labi, ka mēs varēsim būt tādi ārpolitikas veicēji un ka šo ārpolitikā savu eh, par savu prerogatīvu uzskatīs nevien Eiropas Savienības institūcijas, bet arī dalību valstu institūcijas. Tikai tā mēs varēsim gūt cerētos augļus. Daži vārdi par ekonomisko pārvaldību. Arī te es izjūtu jūsu spēcīgo atbalstu, turpināt iesākt to tajā pašā garā ņemot vērā to, ko mēs uzsākam jau pavasarī. Mums ir jāizveido labāka un konsolidētāka sistēma. Un es vēlējos god, godātajiem deputātiem teikt, ka mēs esam ņēmuši vērā nevienu budžeta disciplīnu. Nē, mēs esam arī domājuši daudz par to, kā samazināt dalībvalstu parādus un ko darīt turpmāk. Eiropas parlamentam ir laba iespēja par to diskutēt katru gadu, jo, protams, komisija pie jums ieradīsies katru janvāri, eh, arī Eiropas semestra sākumā, lai runātu par Eiropas Savienības tautsājumniecību, par ekonomisko situāciju dalību valstīs. Un tā patiešām būs izcila iespēja diskutēt par šiem jautājumiem pašā gada sākumā. Thank you. Eh, līdztekus. Es vēlējos jums pavēstīt, ka mēs neaizmirstam to, cik, jo, cik nozīmīgi joprojām ir izaugsma un jauna darba vietu radīšana. Tādēļ ir jāizmanto Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības ekonomika balstītos uz jaunu fundamentu. Tādēļ ir jābūt zaļai, viedai, iekļaujošai izaugsmēji. Mums vairāk jākoncentrējas tieši uz jaunu darbvietu radīšanu, uz labāku izglītību, eh, kvalitāti kvalitatīvām politiskajām vadlīnijām, kas veltīts jauniešiem un, protams, arī uz nabadzības samazināšanu. Ja mēs runājam par uh, viedāku, uh, rafinētāku ekonomikas politiku un zaļāku izaugsmi, tie ir principi, kas ir jāapvieno, lai mēs varētu sasniegt cerētos augļus. Un mēs runājam par uh, viedu izaugsmu un konsolidāciju. Ārējās darbības dienests. Es uzskatu, baronese Aštona ļoti labi atspoguļoja to, kā viņa saskata šo ārējās darbības dienestu saprastu, cik, kādi ir tā galvenie uzdevumi. Tieši tādēļ mums jārunā arī par šo geogrāfisko uh, līdzsvaru par dzimumu kvotas ievērošanu ārējās darbības dienestā. Tas ir jāievēro šajā dienestā, tāpat kā citās Eiropas Savienības institūcijās. Un tas ir uh, patiešām no svāra, lai varētu pieņemt darbā uh, labus profesionālus cilvēkus šajā ārējās darbības dien dienestā. Uh, Tāpat eh, mēs, eh, Ašons kundze ir apņēmusies mūs regulāri informēt par sasniegto progresu šajā dienestā, un es domāju, ka 2013. gadā mēs varēsim jau atskatīties atpakaļ uz ļoti veiksmīgu darbības posmu dienas darbībā. Un visbeidzot, es vēlējos pateikties sirsnīgi visiem godātajiem deputātiem, uh, par to, ka jūs norādījāt, Eiropas Savienības likumi ir jāievēro, ir augstu jāgodā mūsu vērtības un vajadzētu padomāt par to, kā piedāvāt labākas integrācijas iespējas Romu tautības cilvēkiem. Bija vairāk nekā 17 uh, eh, miljārdi eiro, kas tika piešķirti, lai palīdzētu Romu tautības cilvēkiem un citām vārīgākajām mazākuma tautībām. Tie bija līdzekļi, kas nāca no Eiropas sociālā fonda. Bet mums vajadzētu padomāt, kā šo finansējumu finansējumu izmantot efektīvāk, lai varētu pieņemt eh, veiksmīgākus lēmumus. Tātad finansējums ir jāizmanto labāk, viedāk, efektīvāk, un mums varbūt uz to ir jāparaugās caur nedaudz citu redzes leņķi, lai padomātu, kā nākotnē padarīt vēl veiksmīgāks. Paldies! Thank you! Paldies! Jums, godātais komisijas vicepriekšsādātājiem! Vārds tālāk Eiropas padomas priekšsādātājiem. Es gribētu pateikties visiem runātājiem, visiem, kas piedalījās šajā debatē. Ir mm, diezgan grūti e, atbildēt visiem jautājumiem, sintizēt vienā minūtē, atbild uz visiem jautājumiem, ko šeit dzirdēju. Tāpēc es nevarēšu atbildēt uz visām remarkām. Es atzīmēšu tikai dažas atsevišķas e, lietas pa sadaļām. Pirmā sadaļa ir par ārējo politiku un par droši, e, par drošības politiku. Šeit ir paveikti ļoti svarīgi darbi, ko vadīs Solāns kungs. Es varētu jums nosaukt kaut vai to, kas ir noticis pagājušā mēnesī, pagājušos mēnešos, ka mēs esam izveidojuši kopējo pozīciju, mēs esam deklarējuši attiec, attieksmi Irānas jautājumā, tuvajā austrumi un arī tirsniecības jautājumu. Bet uh, vēl gribētu arī atzīmēt mūsu pozīciju G20 kontekstā. Tā ir vislielākā vispasaules konference, kas um, notiek katru gadu. Un tad, kad es piedalos kā premjerministrs no Eiropas Savienības, um, šajā sanāksmē. Šeit ir atsevišķa sanāksme, kas ir veltīta tieši G20 dalībvalstīm jo G20 dalība valsts ir gatavs pasludināt savu kopīgo politiku. Kopīgas prasības, kopīgas idejas, kas, kas veido visu pozīciju, ko mēs 27 dalību valsts veidojam, lai arī visas 27 valsts nepiedalās G20 sanāksmē, gan es, gan Barozo kungs, mēs pārstāvam mūsu kopienu nostāju, visu mūsu dalībvalstu nostāju. Un tad, kad notiek eh, G8 vai G20 sanāksme, tad šādā sanāksmēs tiek pārstāvētas pilnīgi visas dalībvalsts, kas sūta vienādu vēstījumu. Un tas ir arī tāds pozitīvs moments. Mēs atzīmējam arī progresu. Mēs eh, konstatējam progresu šajā vislielākajā vispasaules konferencē, ko mēs saucam par G20. Mēs vienmēr izjūtam Kopenhāgenes traumatiskās sekas. Arī tur mums bija kopīga pozīcija, kopīgs vēstījums, bet mēs, mums um, neizdevās. Um, likt citiem pieņemt mūsu pozīciju. Rezultātā visa pasaule ir zaudējusi. Visa pasaule ir zaudējusi, jo rezultāts ir tāds, kā tas ir, pilnībā neapmierinošs. Un šeit mēs varam pieminēt dažādus progresa punktus, kas ir tomēr realizēts. Bet mums vēl ir jāstrādā uz priekšu un jāiet pareizā virzienā. Šeit tika uzdots jautājums par to, kādu vēstījumu es varētu sniegt sakarā ar ES e e Ķīnas samitu. Uh, šeit mēs nevaram runāt par šo jautājumu vispusīgi. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, mums ir jāseko Eiropas padomu secinājumiem. Bet uh, Eiropas uh, padomes secinājumos nav iespējams uzrakstīt visu stratēģiju Mēs piedāvājam eh, līdzsvarotu pieju mūsu Ķīnas partneriem. Kad jūs lasīsiet secinājumu tekstu, tad jūs eh, sapratīsiet, ka faktiski eh, šeit ir izlikti jauni akcenti, un mēs esam ieviesuši šo apusējības konceptu, kas nozīmē, ka mēs darbosimies partnerības, aktīvas partnerības gaisotnē būsim ne tikai devēji, bet arī prasītāji. Lūk, šāda apusējības koncepcija. Eiropas parlaments pēc eh, Lisabonas eh, līgumas, eh, līguma ir iesaistīts dažādos lēmumos, mums ir koplēmuma procedūra, mēs spriežam par starptautiskiem komerclīgumiem, par izniecības nolīgumiem. Un arī šai ziņā mēs atzīmējam, ka ir nepieciešams vēl tālāk progresēt. Un um, samitā. Um, samitā mēs, mēs gatavosimies padomē, kas notiks oktobrī. Mēs strādāsim pie ziņojuma, pie paziņojuma, ko mēs sniegsim arī Amerikas prezidentam. Un tā būs pozīcija, ko paudīsim visas 27 dalībvalsts. Tātad mums, mēs vēl varam tālāk virzīties pareizā virzienā. Otrais apsvērums ir par ekonomisko politiku. Eh, divus pēdējos gadus mums ir bijusi tāda ekonomiskā politika, ko varētu nosaukt par viedu, par inteliģentu. Eh, daudz viedāka, daudz inteliģentāka kā iepriekšējos gadus. Mēs pirms tam esam šķērdējuši līdzekļus, un tagad mums ir jārēģē. Mums ir jārēģē caur budžeta plānu, mums ir jāstiprina konkurētspēja. Un viss vēl nav izdarīts, un tāpēc arī ir problēmas šodien. Ko var teikt par finanšu krīzi? Es nerunāšu par banku glābšanu un līdzīgām lietām. Mums ir bijusi ekspansīva politika, ļoti riskanta. 2008. gadā un arī lielā mērā 2009. gadā tā bija politika, kas bija pilna riskiem, jo šeit bija eh, tāds risks, ka tika palielināts budžeta deficīts Tagad ir sākusies izaugsmes atjaunošanās un jau no gada sākuma mēs esam uzsākuši budžeta konsolidācijas politiku, mēs pakāpeniski mazinam budžeta deficītu. Mēs nerīkojamies brutāli un pēkšņi, mēs rīkojamies pakāpeniski. Bet projām šajā gadā mums ir nedaudz ekspansionistiska eh, politika. Uh, Mums vajag rīkoties viedāk, prātīgāk. E, tirgi nevienmēr ir pilni ar likviditāti. Tas nav tāda pati situācija ar krīzi, kas bija 30. gados. Šeit ir savādāk. Šeit mums ir nepietiekami daudz likviditātes, lai mēs atsāktu aktivitātes un arī dalībvalstu budžeti ne visur spēj tikt galā ar problēmām. Tātad budžeta un monetārās politikas līmenī mums ir jāstrādā pakāpeniski, prātīgi un uzmanīgi. Kāpēc? Ne tāpēc, lai iepriecinātu kādu. Ne tāpēc, lai tikai samazinātu deficītu. Tas ir viss dēļ tā, lai stiprinātu ilgspējīgu izaugsmi, lai mums būtu tāda nodarbinātības politika, kas tiešām nestu augļus. Visi šie pasākumi ir, lai uzlabotu nodarbinātību, lai samazinātu bezdarbu. Mums ir milzīgs e, sociālais mērķis. Tas nav tāds pašmērķis samazināt deficītu vai parādu, valsts parādu. Tas e, ir, mūsu politika ir instruments lai palīdzētu nodarbinātības izaugsmē un samazinātu bezdarbu. Un kā jau teica komisijas priekšsētā vietnieks, lai aptvērtu to visu un virzītu uz sociālā virzienā, mums vajadzētu integrēt mūsu mērķus 2020. gadam kopā ar nabadzības mērķiem. Mums tā, tur ir jāintegrē klāt arī izglītības politika, arī kohēzijas politika jāizmanto struktūra fondi. Un es e, ļoti ceru, ka tas tiks ņemts vērā arī nākamā finanšu perspektīvā tādā veidā, lai mēs varētu e, no Eiropas Savienības puses sadalīt visus mūsu spēks līdzekļus taisnīgā veidā. Mums ir noteikti mērķi sociālā jomā, un tam ir jāpakļauj arī instrumenti. Paldies! Paldies! Paldies, godātais! priekšsēdētāji par jūsu ziņojumu Eiropas padoms vārdā. Paldies par piedalīšanos šajās diskusijās, kad bija visiem nozīmīgs. Un, un savukārt pēc nākošajām nozīmīgām diskusijām mēs zinām, ka nākošo Eiropas saimnības padomu sanāksmi mēs jau tās tika noturēta jau oktobrī, un tagad ir pēc tam neliels pārtraukums. Paldies jums vēlreiz, priekšsēdētāji Rampuji. E, na tym zakończyliśmy ten porządek. Līdz ar to esam izsmēluši šo darbkārtības jautājumu.